after that, uh, we can just, just discuss the date and see later. Commissioner's waiting, everybody's there. So, okay, we can start. We can start. Colleghi, se prendete posto. Guardate, colleghi, lūdzu, ieņemiet vietas. Conto, abbiamo qui la presenza del commissario Potocnik e quindi mi sembra giusto. Pie mums ir ieradies komisārs Patočņiks, un tieši tāpēc mums vajadzētu pēc iespējas vairāk laika atvēlēt eh, viņam. Kamēr jūs ieņemiet savas vietas, pavisam īsi es gribētu pastāstīt par devīto darba kārtības punktu, kur ir runa par koordinātoru rekomendācijām. 24. jūlija un 3. septembra sanāksmju protokoli tagad ir pieejami elektroniskā formātā. Ja neviens neiebildīs līdz šīs sanāksmes beigām, tad uzskatīsim, ka e, šo koordinātoru sanāksmi protokoli ir pieņemti. Tagad uzreiz pievērsīsimies pirmajam mūsu pēcpusdienas darba kārtības e, punktam. Un te ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar komisāru Potočniku. Es vēlētos pateikties komisāram par to, ka viņš ir ieradies uz vidas komitejas sanāksmi, lai runātu par cirkulārās ekonomikas pakotni. Kā jūs zināt, jūlijā Eiropas komisija nāca klajā ar šo pakotni, kur ir iekļauti paziņojumi par cirkulāro ekonomiku Eiropai. Tāpat arī tiek izskatītas sešas direktīvas, kas labotu pašlaik spēkā esošās direktīvas. Tāpat arī ir paredzēti pasākumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ilgspējības veicināšanai un neoficiālā darba izskaušanai. Es tagad gribētu dot vārdu komisāram Potočnikam, un pēc tam mums ir paredzēta arī viedokļu apmaiņa un jautājumu uzdošana. Lūdzu, komisāra kungs, jums vārds. Giovanni, godājumi Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Pirmkārt, es gribētu sveikt jūs visus ar ievēlēšanu Eiropas parlamentā. Man ir liels prieks redzēt, ka vidas komitejā ir daudz deputātu, ar kuriem es jau iepriekšējo gadu gaitā cieši sadarbojos. Tie no jums, kas piedalījās pirms pieciem gadiem manā uzklausīšanā, atcerēsies, ka kā nozīmētais komisārs es uh, nācu klājā ar vairākām apņemšanām, kas bija tāda kā vadošā gaisma manā piecu gadu darbā. Es uzskatīju, ka Eiropas eh, Savienības darba kārtība ir jābalsta uz ilgspējīgumu un resursu efektivitāti. Uh, Kopš tā brīža es esmu iestājies par integrētu pieeju starp ekonomiku, vidi un sociālo politiku. Cirkulārās ekonomikas pakotne, ko komisija pieņēma jūlijā, ļoti veiksmīgi integrēja šīs trīs dimensijas. Vēl būtiskāk, tajā tika atzīts, ka izaugsmes ceļš, pa kuru mēs ejam, nav pareizs Eiropai 21. gadsimtā. Šodien es vēlētos atkārtot to, ko es teicu savu mandātu sākumā 2010. gadā. Uzskatu, ka 21. gadsimts būs uh, trausluma gadsimts, un tieši tāpēc vide ir pats svarīgākais mūsu nākotnes darba kārtībā. Grafiks, kas ir jūsu priekšā, ļoti labi parāda to, ko es ar to domāju. Šeit mēs redzam cilvēks attīstības indeksu. Uh, Uh, horizontālajā uh, asī un uh, ekoloģisko pēdu vertikālajā asī. Punktiņi apzīmē valstis, vai pareizāk sakot, valstu grupas visā pasaulē. Tie ir attēlots, ka jo augstāks ir HDI, tātad jo augstāka ir dzīves kvalitāte, uh, jo vairāk, jo lielāka ir ekoloģiskā pēda. Lai nodrošinātu ilgspējīgumu, valstīm ir jāiet uz uh, apakšējo labējo stūri, kas ir iezīmēts zaļā krāsā. Šādā veidā ir jāatsaista cilvēku darbība no resursu izmantošanas un ietekmes uz vidi. Šodien, kā jūs redzat grafikā, neviena pati valsts nav šajā zaļajā zonā. Tātad nevar dzīvot labi un vienlaicīgi ilgtspējīgi. Tas nozīmē, ka realitātē tās valstis, kas ir zemā attīstības pakāpē, vispirms iet uz augšu, un tad, kad jūs esat pietiekami augstu, jūs sākat domāt, kā nonākt lejā. Protams, ka visatbildīgākie ir tieši uh, tie, kas ir visvairāk attīstīti, attīstītā pasaules daļa. Ja mēs nesniegsim tehnoloģiskus risinājumus, ja mēs nenodrošināsim savu vadību, ja mēs nevēlēsimies pakāpties uz leju, tad visas valstis ies pa mūsu pēdām, un šis ceļš, diemžēl, fiziski nav iespējams. Mēs eh, esam ieslēgti lineārajā ekonomiskajā modelī, kas ir mm, veidojies gadsimtu gaitā, kad resursu bija ļoti daudz. Uh, Mēs iegūstam resursus un pēc tam tos izmetam kā atkritumus, ne, nesaprotot, kāda ir to reālā vērtība. Mums ir vajadzīgs tāds izaugsmas modelis, kas ļautu bagātajām ekonomikām nodrošināt ilgspējīgumu, vienlaicīgi saglabājot vai pat uzlabojot dzīves kvalitāti. Tāpat arī ir vajadzīgs tāds modelis, kas ļautu jaunajām ekonomikām eh, virzīties īstajā virzienā, pārāk nepakāpjoties uz augšu mūsu uh, kopīgā atbildība un arī individuālā atbildība pieaug. To nevar salīdzināt ar to atbildību, uh, kas uh, gulās uz cilvēks pirms gadsimta. Mūsu patēriņš ir izmainījis veidu, kā mēs dzīvojam, no tā nevar izvairīties. Eiropā mēs to atzinām, tad, kad mēs uh, resursu efektivitāti iekļāvām kā prioritāte Eiropas 2020 stratēģijā. Mēs uzskatījām, ka tas ir mūsu mērķis atsaistīt izaugsmi no resursu izmantošanas. Tas bija mūsu plāns, lai iekļūtu zaļajā zonā, lai panāktu to, kas uh, ir paredzēts septītajā pamata programmā, tātad dzīvot labi mūsu planētas uh, robežās. Līdz ar to Nevar uzskatīt, ka izaugsmē uzliekti kaut kādi ierobežojumi. Mūsu nākotnes izaugsme noteiks mūsu iespējas uh, gūt vairāk labuma no katra iegūtā resursa tonnas, no uh, katras augsnes kubikmetra un no katra enerģētikas džaula. Tādā veidā mēs varēsim virzīties uz priekšu gan no vīdes, gan no ekonomikas viedokļa. Pašlaik um, Eiropa ir ieslēgta pārāk intensīvā attīstības modelī. Mūsu uzņēmumi paaugstina cenas, kas arī rada ārkārtīgi lielas izmaksas šiem uzņēmumiem. Nesenie pētījumi tērauda un alumīnija nozarē norāda, ka izaivvielas sastāda apmēram 30 līdz 40% no nozares izmaksām. Bez tam ir arī tādas nozares, kas ir atkarīgas no importa izaivielu un arī enerģētika, enerģijas jomā. Ja mēs vēlamies saglabāt savu dzīves līmeni, bet nevēlamies samazināt uh, algas un uh, sociālos standartus, tad mums ir jāpaukstina vērtība, mums ir jānodrošina uh, produktivitāte gan uh, darba spēkam, gan resursiem. Cirkulārās ekonomikas pakotne ir Eh, konceptuāls ieguldījums resursu produktivitātes palielināšanā. Tā pastiprina pozitīvu vīziju par resursu efektīvu Eiropu. Šādā veidā mēs pētām ilgspējīgus enerģijas avotus un labklājību. Tas ir arī papildinājums komisijas politikai, uh, izaugsmē un darba vietām, un arī vīdas aizsardzībai. Ir jāatzīst, ka šīs abas politikas var iet roku rokā, un tieši tāpēc šie priekšlikumi pakotnē nāk ne tikai no manas puses, bet arī no uh, maniem kolēģiem, komisāriem, kas ir atbildīgi par pētniecību, novatoriskumu, klimatu, rūpniecību un tā tālāk. Eiropas uh, rūpnieciskā konkurētspēja būs atkarīga ne tikai no mazāk izēvielu izmantošanas un uh, enerģijas mazākas izmantošanas, bet tas būs atkarīgs arī no uh, otreizējas izēvielu izmantošanas no preču um, remontēšanas, atjaunošanas un reciklēšanas. Tieši to mēs arī saprotam ar terminu cirkulārā ekonomika. Mēs vēlamies, lai Eiropa kļūtu par sabiedrību bez atkritumiem. Mēs vēlamies, lai 600 tūkstoši materiālu, kas ir atrodami atkritumos, tiktu uh, atkal ielikti aktīvajā ekonomikā un tiktu vēlreiz izmantoti. Tas nozīmē, ka mēs esam pārskatījuši e, mūsu atkrituma tiesību aktus un uzskatām, ka tā ir ļoti nozīmīga daļa mūsu cirkulārās ekonomikas pakotnē. Šī pakotne pēta katru mūsu ražošanas un patēriņa posmu. Šī pakotne identificē tirgus kļūmes un šķēršļus un mēģina radīt vislabākos ietver nosacījumus pārējai. Mēs skatāmies, kā mēs varētu nodrošināt, lai tirgi otrais izmantojamiem materiāliem darbotos labāk. Mēs meklējam tādus biznesa modeļus, kas būtu resursu ziņā efektīvāki. Un mēs mēģinam nodrošināt, lai tiktu otrais izmantoti materiāli, lai tie tiktu ilgstošāk izmantoti. Mēs arī gribam informēt patērētājus par um, uh, ražojumu dzīves ciklu paildzināšanu. Mēs vēlamies, lai e, resursu produktivitāte tiktu sasniegt pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu uh, kārt, nodrošināt, ka uzņēmumi gūs labumu no šīs politikas. Šajā pakotnē ir iekļauts paziņojums par cirkulāro ekonomiku, par uh, atkritumu uh, samazināšanu līdz nullei Eiropā. Tā ir tāda mūsu politiskā ziņa. Uh, Tāpat arī paredzēta atkrituma tiesību pārskatīšana, tie tiek ļauti mērķi uh, atkritumiem, iepakojumiem un arī uh, atkrituma izgāstavi direktīvām. Tāpat arī paredzēta paziņojumi par zaļo nodarbinātību, par zaļiem rīcības plāniem MVU un resursu efektivitāti par iespējām celtniecības nozarē. Diemžēl mēs par vēlu sagatavojām ilgspējīgas pārtikas paziņojumu. Šis paziņojums tagad ir gatavs, bet mēs nevarējām to iekļaut pakotnē. Mēs esam paredzējuši pārtikas atkritumu resursu samazināšanas plānu, kas arī ir paredzēts šajā pakotnē. Ceturtajā slaidā jūs varat redzēt atkritumu politiku un atkritumu pārskatīšanas mērķus. Tā ir viena no galvenajām daļām e, cirkulārajā ekonomikā. Ir paredzētas jaunas pieejas, lai stātos pretī galvenajiem izaicinājumiem. Augšā, protams, būs atkritumu novēršana. Tā ir daļa no e, mūsu pieejas vispārējos atkritumu tiesību aktos. Kādi tad ir mūsu noteiktie mērķi? Starp citu, šie ar melniem burtiem rakstītie mērķi ir juridiski saistoši mērķi, ko ir noteikusi komisija, un sarkanais ir indikatīvs politisks mērķis, ko arī iesaka komisija. Indikatīvie mērķi nav juridiski saistoši, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tie būtu mazāk svarīgi. Tas nozīmē, ka dalību valstīm vajadzētu sagatavot savas programmas un aktivitātes, kas ļautu nonākt pie šiem mērķiem. Tātad mēs iesakām uh, veicināt uh, atkritumu atkārt, atkārtot izmantošanu par 70% līdz 2030. gadam. Pašlaik eh, vidējais līmenis ir apmēram 45%. Mēs palielinām paaugstināt pārstrādāšanas eh, īpatsvaru līdz 80%. Eh, starpmērķis ir 60% līdz 2020. gadam. Tāpat arī ir paredzēti īpaši mērķi konkrētiem materiāliem. Mēs iesakām aizliegt atkritumu izgāstuves, visiem atkārt, atkārtoti pārstrādājumiem atkritumiem līdz 2025. gadam. Visi šie trīs mērķi ir juridiski saistoši. Mēs arī vēlamies, lai dalību valstis varētu pārtraukt atkritumu izgātu izmantošanu līdz 2030. gadam. Tāpat arī ir jāsabenzina pārtikas atkritumi par 30% līdz 25. gadam un e, jūras e, atkritumi ir jāsamazina par 30% līdz 2020. gadam. Šie mērķi arī balstās uz e, to, ko mēs iekļāvām Rio plus 20 plānā. Šie mērķi bija tieši saistīti ar jūras atkritumiem. Atkritumu mērķi, protams, ir juridiski saistoši, bet mēs nevēlamies gaidīt līdz 2030. gadam, lai saprastu, ka dažas dalībvalstis šos mērķus nav izpildījušas. Tieši tāpēc mēs iesakām monitoringu un agrīnās brīdināšanas mehānismu, kas ļaus izmantot palīdzību un konsultācijas tām dalībvalstīm, kam visvairāk tās ir vajadzīgas. Mēs arī esam pārskatījuši atkritumu likumdošanu, lai samazinātu administratīvos slogus uh, tiek paredzēta elektroniskā ziņošana par bīstamiem atkritumiem. Tāpat arī tiek noteiktas paplašinātas ražotāja atbildības sistēmas un arī tiek ziņ, pārskatītas ziņošanas prasības. Mēs vēlamies arī tālāk attīstīt tirgus augstkvalitatīviem otrais izmantojumiem materiāliem. Ir jāatzīst to vērtība un ir jāpagarina arī dzīves cikli konkrētiem materiāliem. Kā komitejas deputāti jūs noteikti izskatīsiet visas šīs tik svarīgās detaļas, un es paļaujos uz jums par to, ka jūs eh, pieņemsiet šos, šos tiesību aktu priekšlikumus un tie kļūs par reāliem tiesību aktiem. Tātad mūsu mērķi ir saistāmi ar Eiropas 2020 stratēģiju. Nākamais slaids. Te es eh, pietuvojos centrālajam punktam cirkulās ekonomikas pakotnē. Tātad te ir runa par mērķiem, kas pievērsīs politisko uzmanību augstākai resursu efektivitātei un ļaus noteikt efektīvas stratēģijas, ko vajadzēs īstenot Eiropas Savienības dalībvalstīm un uzņēmumiem, lai uzlabotu uh, savus rezultātus. Mēs esam veikuši plašas konsultācijas un esam izvērtējuši alternatīvas pirms mēs izdarījām izvēli. Balstoties uz uh, apkopoto pieredzi, mēs varējām secināt, ka resursu produktivitāte, ko mēra ar uh, IKP, ir uh, vislabākais indikators, kas ļauj mums uh, noteikt indikatorus un arī uh, resursu efektivitāti. Izēvielu izmantošana ir būtiska visās ekonomiskas daļās Tas attiecas arī uz importētām precēm un materiāliem, un tas arī cieši saistās ar enerģijas izmantošanu. Nodrošinot, lai līdzīgi ražojumi vai nu tie tiktu ražoti Eiropas Savienībā vai tiktu importēti, būtu saistīti ar materiāliem, kas ir vajadzīgi to ražošanai, tādējādi mēs varētu nodrošināt savu pārindustrializācijas mērķi. Tas attiecas uz vispārējo resursu efektivitāti. Tas ir arī pietiekami vienkārši, lai mēs varētu nodot skaidru ziņu. Zemes un ūdens izmantošanas indikātori un siltumnīca efekta gāzes ir sarežģītāki indikātori, taču mēs uzskatām, ka uh, izēvielu izmantošana ir vislabākais indikators. Protams, šīs ambīcijas ir lielas. No 2000. līdz 2011. gadam eh, resursa efektivitāte pieauga tikai par 30% gadā. Mūsu pareģojumi attiecībā uz eh, izēvielu izmantošanu paredz, ka līdz 2030. gadam resursu produktivitāte būtu par 50% augstāka nekā šodien, jo uzņēmumi uzlabojas savu produktivitāti un arī paaugstinās cenas. Igadējais resursu produktivitātes rādītājs samazinātos par apmēram 2% gadā, tātad no 2% gadā līdz 1% gadā. Mums ir jāvēršas pret šo palēlināšanos. Eiropas resursu uh, produktivitātes platforma uh, kur darbojas arī Eiropas parlamenta deputāti, rekomendēja vismaz 30% palielinājumu resursu produktivitātē līdz 30. gadam. Šis mērķis ir ambiciozs, taču to var sasniegt, un tādā veidā mēs varētu vērsties a, pret šo a, a, samazinājumu ikgadējā ziņā. Mēs gribējām veikt pirmo izvērtējumu par šo mērķu sasniegšanu, un rezultāti apstiprina, ka nodrošināt augstāku resursu efektivitāti, Eiropas Savienība darbosies labāk arī ekonomiskā ziņā. Vispārīgi runājot, ja mēs uzlabosim mūsu pašreizējo resursu produktivitāti par 30%, mēs palielināsim IKP par apmēram 3% un radīsim apmēram 2 miljonus papildu darba vietu. Tātad tas ir e, šis 50% e, bāzes scenārijs. Bez tam tiek teikts, ka uh, tādi pasākumi kā ekodizains un uh, dažādi citi pasākumi Eiropas Savienības uzņēmumiem sniegs apmēram 600 miljardus eiro, jeb 8% no viņu ikgadēja apgrozījuma. Tas sniegtu gan sociāls, gan vides labumus un arī uh, atbalstītu ekonomisko izaugsmi. Tieši tāpēc šie mēķi ir pilnīgi saskaņoti ar trīs pīlāru pie izaugsmē un aizpilda ļoti nozīmīgu plaisu, pašreizējā Eiropas 2020 stratēģijā. Ko tālāk nesaistoši resursiem saistīti mērķi varētu būt nākamais līmenis? Tas atstātu dalībvalstīm brīvas rokas noteikti individuālus mērķus un lem par optimālu politikas izmantošanu mērķu sasniegšanā. Kombinējot nacionālo un ēs politiku, piemēram, cirkulārās ekonomikas jomā, varētu, varētu panākt mērķus. Kā jūs redzat šajā slaidā? redzat šo klasisko attēlojumu cirkulārai ekonomikai. Un kā arī atkrituma pārstādes mērķu sasniegšana ļaus samazināt resursu izmantojumu, palielinās vērtību, ko mēs savukārt iegūstam no uh, resursiem, uh, tālāk atkal beidzot pārstrādi, otrreizējo pārstrādi. Resursu produktivitāte ir viens no svarīgākiem mērķiem, kas ļaus mums sasniegt mērķus 2020 stratēģijas ietvaros. Uh, būs jāpieņem lēmums, ņemot vērā vidustermiņu pārskatu laikā un ņemot vērā pašreizējo publisko konsultāciju rezultātus. Turklāt jāņem vērā arī resursu efektivitātes platformas rekomendācijas. Es gribētu jūs mudināt aktīvi atbalstīt resursu produktivitātes mērķu pieņemšanu pārskatas procesa laikā. Tādā veidā mēs varēsim pārliecināties, ka pastāv saiknes starp vidi un nodarbinātību, un tās tiek arī izmantotas un iekļautas 2020 stratēģijā, arī pārvaldības procesos Eiropas pusgada kontekstā. Kopsavilkumā. Neveicinot eh, resursu efektivitāte Eiropas nu, rūpniecības konkurētspēja tiek apdraudēta. Uh, Bez politiskiem mērķiem Eiropas Savienības līmenī mēs nekad nespēsim radīt tos ietver nosacījumus un motivāciju, kas vajadzīga pārējai uz tālāko konkurētspējīgo pasauli. Dāmas un kungi! kas eh, pēdējais, kas nebūtu nav mazsvarīgi, ir Lūkas. Kā jūs jau zināt, tad es vairs nebūšu komisārs nākamās komisijas kolēģijas sastāvā un droši vien līdz ar to vairs ar jums nevarēšu sadarboties tik ciešā veidā. Esmu gan jāsaka, desmit gadus savas karjeras pavadījis ļoti produktīvi ar jums strādājot kopā, un tas bija iespējams tikai tāpēc, ka jūs man uzticējāties un ka jūs man palīdzējāt darbā un tāpēc es gribētu uh, paust savu pretestību pret tām balsīm, ko mēs pa laikam dzirdam, respektīvi, ka Eiropas parlaments it kā ne, neietekmējot Eiropas Savienības uh, kopainu un pasauli. Nē, jums ir ļoti liela nozīme, manuprāt. Jūs esat tie, kas nodrošinājuši daudzas pozitīvas pārmaiņas, tieši pateicoties jūsu smagajam darbam, daudz kas ir kļuvis iespējams. Un tieši pateicoties jūsu vīzijai attiecībā uz Eiropu, mēs varam nonākt pie tās Eiropas, ko vēlamies redzēt, un tās pasaules, ko vēlamies redzēt. Un tāpēc gribu teikt jums milzīgu paldies par lielisko sadarbību. Esmu patiešām to baudījis eh, līdz sirdziļumiem un paldies par atbalstu, ko man paudāt un rēķinos ar jums, ar jūsu atbalstu tajā, ka jūs virzieties uz priekšu šo, energi, šo resursu efektivitātes, produktivitātes domu un cirkulāro ekonomiku virzieties uz priekšu tā, lai mēs varētu nonākt pie uzspējīgas situācijas izaugsmas un nodarbinātības jomā. Paldies par uzmanību! Caro commissario, credo che l'applauso. Komisār kungs. nu, domāju, ka aplaus, ko jūs dzirdējāt no, no kolēģiem, ir tas, eh, nu, tā, tā lieta, kas parāda, eh, ka mēs arī esam pateicīgi jums par šo gadu gaitā izrādīto sadarbību, atsaucību. Un tagad sāksim jautājumu raundu. Vispirms uzklausīsim koordinātors vai viņu pārstāvjus. Un tad pēc tam saņemsim atbildi no komisāra, kam sekos savukārt otrs jautājuma rauns. Tautas partijas vārdā Kārs Heinz Florens. Ročnik. <clears throat> Mēs ilgi gaidījām šo dokumentu jo Eiropā mums ir daudz dažādi centieni attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas politiku, bet nebija saskaņotības. Un šis zinātniskais pamatojums bieži vien piekrū, pietrūka. Mēs beidzot esam to sagaidījuši. Man prieks, ka tu to esi izdarījis. Arī prezentācijā, ko tikko dzirdējām, redzējām ļoti daudz zinātniskā pamatojuma, ko, protams, arī palīdzēja tavu komanda radīt. Un man tiešām prieks, ka tas viss balstās uz inovācijām nākotnē. Tas mums arī ļoti nepieciešams Eiropā steidzami. Pāris skaitļi, kas ne, ielikt tos nekad nav bijis pārāk grūti, bet apziņa tās izveidošana, ka šī resursu politika ir ļoti svarīgs nākotnes jautājums. To var redzēt pēc tā, ka elektroniskā mobilitāte virzās uz priekšu Ķīnā un tikko, tikko tas aizies lielos apmēros, tad mēs ar, eh, arī nevarēsim to sameklēt ar uguni. Tad ir svarīgi, ka tu dari visu iespējamo, lai mums Eiropā būtu izpratne par eh, visu resursu vērtību ķēdi un būt efektīviem visur. Tas ir ļoti labi. Nezinu, kā tas angliski īsti ir, bet manā dzimtajā valodā jāaizliedz vārds atkritums. Tas no ūdeni vārnīca ir jāizsvītro vārds valodā. Uh, es mēģinu to vispirms savā ģimenē panākt un izskaidrot, kas ir kas, bet nu, tas arī nevienmēr izdodas. Es uzskatu, ka visu vērtību radīšanas ķēde no paša sākuma līdz beigām tās izpratne ir vissvarīgākais. Un es personīgi attiecībā uz sekundāro resursu, es organizēju pateicību atkritumu, atkritumu apsainiekošanas ietver eh, direktīva, Tur man jāliek rokas sirds, jāsaka, tur ir atsevišķi trūkumi saistībā ar hierarhiju. Šī hierarhija tika izveidota balstoties uz lielas dalību valsts eh, netika veiksmīgo pieeju. Un tā rezultātā Vācijā cītīgi tiek vākti šie resursi bet nemaz tik daudz netiek pārstrādāts, jo īsi pirms pārstrādes tas viss nonāk dedzināšanas iekārtās. Tātad tur, manuprāt, ir liela kļūda pieļauta, šī kļūda ir jālabo. Es zinu pietiekam daudz mašīnu būs, operatori, kas zina, ka jā, mēs labprāt moderns iekārts eh, būvēt, bet mēs nedabūnam izējumateriāls, jo pirms tās eh, nonāk eh, pārstrādē, tās tiek sadedzināts. Līdz ar to, ko tad mēs runājam par inovācijām šajā jomā, jo pārstrādes materiāli nemaz nav pieejami. Un otra lieta, protams, arī par deponēšanu. Ja būtu Bulgārijas vai Rumānijas delegācijas pārstāvs, uh, es varbūt tā eh, tik atklāt to neteikt, bet Eiropas Savienība nedrīkst finansēt jaunas atkritumu izgāstuves vai eh, poligonus. To jau nevarēs nekā pamatot. Rokas nos no šīs idejas par atkritumu poligoniem, šis izgāstos ir jāslēdz ciet, un tiešām eh, deponēt tikai to, ko absolūti nav iespējams atkārtot izmantot. Tā manā valstī to uh, Eh, ir sākuši darīt. Eh, nu, protams, ka tas arī vēl ir tāds nepabeigts jautājums. Ir nepieciešams inovācijas grūdienis, jo pārāk daudz atkritumu nonāk deponēšanā. Es jau redzu, ka priekšsēdētājs kļūst nemierīgs. Resursu efektivitāte. Nu, tur vēl viss nav pateikts. Es zinu liels grupas, kur absolūtu nav skaidrības, ka mums tur ir nepieciešama efektivitāte. Un to es gribētu redzēt saistošu. To es nemaz neapstrīdēšu. Bet tie 30% līdz 2030. gadām, kādam tas ir par daudz, citam atkal par maz. Un nu, tas arī nav galvenais. Es domāju, to mēs varēsim eh, diskutēt tālāk debatēs resursu produktivitātes indikātori, kā tas, piemēram, Vācijā ir ieviests, ir tāda bīstama spēlīt, jo paturot šos indikātors, jūs veicinat rūpniecības aiziešanu. Tur eh, gan ir paši šev, sev kājā iešāvuši vācieši. Bet savādāk liels paldies vēlreiz. Manuprāt, es esmu savā karjerā septiņas komisārs piedzīvojis. Vai pat vairāk. Tu tiešām biji kārtīgs vīrs. Grazie, kā... Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk sociāls un demokrātis grupas vārdā Matiesam Grotem. Bet nu, varbūt arī jūs varētu tomēr izteikties nedaudz lakoniskāk, lai mēs tomēr varam paspēt dot vārdu arī pārējiem un komisāram ir laiks arī atbildēt uz jautājumiem. Jā, paldies. Tas, ko uh, Florence kungs tikko sacīja, viņš ir no Niderēns. Tur tas uh, Šis apzīmējums ar kārtīgu vīru, un tas izsaka visu, es domāju. Es centīšos runāt īsāk. Par resursu efektivitāti. Nu, tur mums iet grūti. Manuprāt, mēs šo aspektu vēl neesam parlamentā pilnībā sapratuši. Mēs pakāpeniski virzamies uz priekšu, komisijā izskatās situācija savādāk. Potočniks vienmēr ir bijis kā vēstnieks par labu šai stratēģijai būtu bijis labi, ja viņš būtu vēl vairāk spējis panākt ar šo izpratni. Varbūt nākamajā komisijas sastāvā tiešām būs lielāka izpratne arī par to, ko Florence kungs tikko sacīja. Mūsu kļūst aizvien vairāk uz zemes. Šobrīd šis skaitlis dubultojās. Pieprasījums pēc resursiem tikai pieaugs. Uh, Un mēs tik bezrūpīgi ar tiem apējamies. Nekādas stratēģijas nākotnē, nu tas apbrīnojam. Tas arī tik vēl pieminēts, bet kā mēs rīkojamies ar pārtiku? Pārtikas līdzekļu izšķērdēšana, tas skandāls, ir tīpaši attīstītās valstīs, Rio 20 ietvaros. Puse no pārtikas līdzekļiem tiek vienkārši izmesta. Nu, protams, ka tā ir milzīga konjunktūras programma, arī pārtiks līdzekļu tirguma. Lielai daļai nav nemaz nekāda interese vispār risināt šo jautājumu, bet es uzskatu, ka šeit ir nepieciešams konkrēts tiesību akta priekšlikums. Tika pieminēts, ka kaut kas tāds arī būs, bet, manuprāt, vajadzētu arī konkrēti nospraust mērķis, ko mēs vēlamies sasniegt. Arī likumdošanā to vajadzētu iekļauti. Es zinu, es to esmu jau agrāk minējis, bet katru reizi ietekmes novērtējumā paskatāmies, ka ja tiks īstenots tiesību akts, ko tas nozīmē. Bet mums vajadzētu paskatīties, ko katrs akts nozīmē saistībā ar pārtiks izšķērdešanu. Atteikšanās no izgāstuvēm. Nu, tas ir pamatā tas, ko mēs no komisāra dzirdam atkal un atkal, un tas īstenībā pareizi. No tā mēs vēlamies atteikties. Mēs vēlamies veicināt pārstrādi, otrreizējo pārstrādi, bet vajadzētu arī palielināt kvotas e, otrreizējo pārstrādi, nevis veicināt deponēšanu. Es būtu vēlējies tādu pakāpenisku pielāgošanos, lai nonāktu pie labāka tiesiskā regulējuma. Jā, man arī problēmas ar laiku. Es pasēžot prezidijā, esmu sapratis, cik svarīgs ir laiks. Es vēlos pateikties vēlreiz Patočnika kungam par pēdējiem divar pus gadiem, kur mēs padomus sanāksmēs tikāmies. Un viņš tad Eiropas likumdošanu ar visu iespējamo aizstāvējis, bet vienmēr zinātnieski. Tas zinātniski tas bija pamatots. Man tas tiešām bija kā baudījums. Viņš panāca daudz ko, ko mēs tikai vēlāk aptversim, cik tas tālējoši ir bijis. Man pietrūks tevis, un Kalskains Florence jau tikko izteica precīzi apzīmējumu, pavisam īsi un lakoniski. Es teiktu, ne tikai kā politiķis un kā komisārs profesionālajā jomā, bet arī tīri cilvēcīgajā saskarsmētos cienījis parlamentu, un mēs vienmēr ar tevi esam bijuši vienā augstumā, to es esmu arī augsti novērtējis vienmēr. Novēlu visu to labāko nākotnē. Paliec tāds, kāds esi. Lielas paldies! Tālāk Dankana kungam vārds. Viņš ir no EKR grupas. Paldies priekšsādātāji, un paldies arī jums, komisāri, par jūsu sākotnējām piezīmēm. Es domāju, ka ietekmes novērtējums tas ir nu, pārāk vienkāršot pieeja. Tas, manuprāt, ir diezgan kļūdains veids, kā skatīties šo lietu, un es domāju, ka tam arī vajadzētu pievērsties, ja vēlamies šo jautājumu virzīt uz priekšu. Es domāju, ka mums ir jāvirz tas priekš, un ļaujiet man ar jums dot arī pāris piemērus, lai jūs saprotat, ko es ar to domāju. Jūs runājat par mērķiem, un tad ir pieņēmumi, kas faktiski ne, neiztur kontroli. 50-70% mm, pārstrādes likmes pieaugums bez papildus izdevumiem. Tas man šķiet ļoti pārsteidzoši. Mērķis šķiet noteikti pamatojoties uz to labāko prognozi scenāriju, nevis uz realistisko scenāriju. Jāceras taču, ka mm, tas viss nav tik vienkārši. Es domāju, ka šeit arī transportēšanas problēmas. Tas nopietnas izaicinājums. Tur šķiet arī, ka nav īpaši lielu mēģinājumu šajos mērķos iestrādāt mājasaimniecību darbību. Turklāt domāju, ka mums varbūt vairāk vajadzētu sākt domāt arī par to, kā runāt atklāt. Daļējs ietekmes novērtējums nepalīdz uh, nevienam. Mums ir jā, protams, visi sapratam, ka jāvirzās uz priekšu, bet ja mēs virzamies priekšu, tas jādara pamatojoties uz tādiem pamatīgiem un saprātīgiem pamatiem mūsu sapratni par šo procesu. Tam ir jābūt jēgpilni. Uh, Mums ir jāatzīst arī šie izdevumi, nedrīkstam tās vienkārši ignorēt vai aizmirst par riskiem, ko, ar ko sastapsimies, jo citādi mēs vienkārši izgāzīsimies šo mērķu sasniegšanu, citādi tā būs nopietna problēma. Komisārkungs, jūs esat ļoti daudz ko darījis līdz šim, protams, tālāk nodosiet vadības grožus jūsu pēctacim un cerams, ka tas veiksmīgi tā arī izdosies. Paldies! Thank you very much, Miss. Paldies, paldies Dankana kungam! Nākamais runātājs. Thank you, Mr. Gerbrandī kungs. Paldies priekšsādātāji. Jā, nu es mēģinu tagad sagramot to, ko es nu pat dzirdēju, bet nu labi, pievērsīšos kaut galā tam, ko es pats gribēju teikt. Nu tikai iedomājieties, pirms pieciem gadiem komisāramas kandidāts Potočnikungs bija šeit mūsu priekšā uz uzklausīšanu, un tagad, klausoties varbūt viņa pēdējā runā šajā NV komitejā, man jāsaka, ka viņš varbūt pat ir viss, nu, saprātīgākais komisārs šajā komisijas kolēģijā. Tiešām lieliski skatīties uz to, ko viņš solīja un cik daudz viņš tiešām ir arī izpildījis. Tagad runājot, piemēram, par šo cirkulāro ekonomiku un pakotni, nu, es domāju, ka tas ir tiešām pelnījis būtiskus komplementus. Un tas tiešām ir ļāvis iepūst vēju mūsu burās cīņā pret uh, ekonomiskas krīzi. Daudz no mums, kā jūs jau dzirdējāt, un um, vienu balsi jūs nu pat dzirdējāt, um, uzskata, ka mums vajadzētu atgriezties pagātnē ka mums vajadzētu ņemt uh, vērā visu šīs vecās ekonomikas izaugsmas idejas un nevis raudzīties nākotnē, domāt par nākotnes izaugsmu. Uh, Bet man liekas, tieši nākotnes izaugsme varētu būt labāka nekā jebkas, ko esam piedzīvojuši iepriekš. Un tāpēc es gribu teikt jums paldies, Patočņika kungs, par lielisko eh, apņēmību strādājot pie resursu efektivitātes, pie mm, Rio plus 20, viss mūsu pārstāvēšana arī ANO un tā tālāk. Liels paldies par paveikto darbu. Tieši tāpat, kā jūs teicāt, paldies mums par mūsu ieguldījumu darbā, bet man jāsaka, jūs tiešām paveicāt lielisku darbu. Resursu efektivitāte, cik tālu es to sapratu, ir viens no skaidrākajiem piemēriem tam, kā vide un ekonomika spēja līdzdarboties, un ir pilnīgi noteikti iespējams arī ietaupīt, izmantojot ilgspējīgākas ražošanas metodas. Šie 600 miljārdi eiro, par ko jūs runājat, paziņojumā ļoti labi parāda. Man šeit ir Kinsī vēl 2,7 triljoni līdz 2030. gadam, tas ir Kinsī pētījums. Nu, tā tie arī līdzekļi, ko varam ietaupīt, ja darbosimies ilgspējīgāk. Manuprāt, nu, tās tiešām ir labas ziņas. Nesen Harvards Universitātes pētījums tika sagatavots, un tas liecina, ka tie uzņēmumi, kas pieņem tādus augstus ilgspējības standartus un politikus, daudz labāk tiek vērtēt arī akciju tirgu, jo viņi Eh, un biržās, jo viņi parāda, ka viņi varēs turpināt darbu un būs pastāvēt spējīgi. Man tomēr ir arī pāris jautājums par šo pakotni, ko nu pat likāt mums priekšā, ko sagatavojāt jūlijā. Jūs parādījāt, kādi ir šie rādītāji, un šajā rādītāju virknē es redzēju arī, piemēram, rādītāju par zemes izmantošanu Tas savā ziņā atspoguļo arī laika grafiku. Kāds ir jūsuprāt šis laika grafiks, kā mēs varēsim izmantot šos rādītājus? Jeb tas viss būs atkarīgs no jaunās kolēģijas un vidustermiņa pārskata attiecībā 2020 stratēģiju. Vēl viens jautājums. Vai jums ir kādi konkrēti ieteikumi attiecībā uz to, ko mēs kā parlaments varam darīt, lai palīdzētu, lai veicinātu resursu efektivitātes rādītāju uzlabošanu, lai uzlabotu šos procesus. To, protams, mēs apspriedīsim vēlāk šodien. Uh, Eh, arī tad, kad runāsim par manu atzinumu attiecībā ar šo dokumentu. Un visbeidzot, priekšādātāji, ir ārkārtīgi svarīgi, lai energi eh, resursu efektivitātes jautājums tiktu iestrādāts vispārīgajā ietekmes novērtējumā. Es zinu, ka komisija pie tā strādā, bet kāda ir pašreizajā situācija? Cik tālu darbs ir jau padarīts un kad būs rezultāti? Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Konečnas kundze. Já děkuji za slovo. Dovolte mi možná krátce, protože řada do... Paldies! Es arī pavisam īsi gribēju paust pāris domas, kas man radās jūsos klausot, klausoties, bet pirmām kārtām gribu teikt jums paldies. Paldu, paldies par, do, par to, ka neskatījāt katru elementu atsevišķi, bet sniedzāt kopā. Un paldies komisāram un viņa darba komandai e, par to, ka jūs centāties risināt šo jautājumu globālā, visaptvarošā veidā. Ļoti bieži mēs redzam, ka tiek liktas priekšā visādas direktīvas, kas savā starpā nav saskaņotas, ir eh, tādas direktīvas, kas pievēršas eh, tikai vienam konkrētam eh, jautājumam, un tad ir arī šīs nacionālie tiesību akti, kas reizēm ir pat pretrunīgi. Uh, Kas attiec uz Patočnika kunga darbu, tad jāsaka, ka tas iet pareizajā virzienā. Un, manuprāt, tieši šajā virzienā mums vajadzētu arī turpināt iet, ja vēlamies nonākt pie mērķa, kas ir nodrošināt cirkulāru ekonomiku. Tas ir tas labākais veids, kā rīkoties, un tāpēc tiešām vēlreiz pavisam personīgi gribu teikt jums paldies par to, ka izvēlēties tieši šo ceļu, jo tas nebūtu nav tik acīm redzam un pašsaprotam. Uh, Tikpat labi jūs būtu varējis rīkoties pilnīgi citādi un iet pavisam citā virzienā. Jo pat bagātajās valstīs un bagātajās dalību valstīs pilnīgi noteikti ir vēlme šīs bagātības un labklājības saglabāt. Un to var darīt tikai tad, ja saglabājam uzsvaru uz ilgtspējību. Mēs, protams, zinām, ka piedzīvojam krīzi šobrīd un zinām, ka ļoti daudz dalību valsts uzskata par sarežģītu piekopt ilgspējīgas ekonomikas politiku krīzes apstākļos. To tomēr ir ārkārtīgi svarīgi darīt, it īpaši tagad, mūsdienās. Tāpēc mums vajadzētu pieņemt ļoti elastīgu procedūru, tādu, kas ļautu elastīgi rīkoties dalību valstīm. Es domāju, ka ir jābūt elastībai krietni lielākā apmērā nu jā, ietekmes novērtējums, iespējamības novērtējums, bet varbūt atšķirīgi dažādām valstīm. Varbūt atstāsim šo elastību nacionālā, nacionālās eh, pārvaldības rokās, saskaņojot atbalstīgi ar šo globālo ietvaru. Reizēm Eiropas Savienības direktīvu mērķis ir sniegt kaut kādu vispārēju, vienādu ietvaru visām valstīm, bet tā tas nevar būt. Turklāt, kolēģi, ir pienācis pēdējais laiks beidzot saprast, kā tad mēs saprotam šo pakotni šeit parlamentā. Tas nebūs vienkārši. Jo turklāt, nākamais, kas mums būs jādara, mums šo pakotni būs jāizskaidro arī saviem vēlētājiem dalību valstīs. Un jāsaka, šajā ziņā man vēl ir ļoti daudz eh, nu, tādu mm, iebildumu, gan arī attiecas gan uz intonāciju, kas tas sniegta, eh, gan daudz ko citu. Jo es domāju, ka vēl ir jāsniedz ļoti daudz datu informācijas, kas ļaus mums no, nonākt pie kopējiem mērķiem 2020 stratēģijas ietvaros. Reizēm mēs aizmirstam to, cik ļoti svarīgi ir izglītība un apmācība. Uh, Nedrīkstam šeit ap, apgaismot tikai politiķus, nē, vajag arī iedzīvotājus apgaismot. Tas ir vēl viens ceļš, kas mums ir jāiet, jo tādā veidā, es domāju, mēs varētu daudz labāk saprast iedzīvotājus un viņi sapratīs, ko darām mēs šeit parlamentā, gan parlamenta, gan komisijas līmenī. Yeah. Un es gribu Potočnī kungam teikt arī personīgi paldies. Es pati esmu no Morāvijas, no Silēzijas. Tas ir reģions Čehijā, kas ir ļoti nabadzīgs. Mums ir ārkārtīgi mm, augsts piesārņojuma līmenis gaisā, Un e, es zinu, Patočņa kungs, ka jūs esat risinā, risinā šo jautājumu. Es gribētu cerēt, ka arī jūsu pēcgājējs e, pievērsīsies šiem jautājumiem. Tas ir ļoti svarīgi jo šobrīd, jāsaka, ar piesārņojumu mums ir ļoti liels problēmas, un viss, ko darījāt jūs, tika uzsverts ar atvērtām rokām. Paldies, nākamais rokā. Kas jums iepinās? Jā, varu kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu teikt paldies Patočnika kungam par prezentāciju. Gribu teikt paldies arī par darbu, ko viņš paveicis pievienojos tiem gal, kolēģiem, kas slavēja šo dokumentu, kas ir mūsu priekšā. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Man bija tāda sajūta, ka uz mandāta beigām komisārs Patočņiks varbūt būtu gribējis vienkārši pielikt punktu aizsāktajām lietām. un neķerties klāt šiem, šai cirkulārajai ekonomikai. Bet nē, šis darbs, ko viņš līdz mums priekšā, parāda, ka komisija e, strādā, meklē jaunus ceļus, jaunas iespējas nodrošināt ilgspējīgu ekonomiku. nav iespējams šī dokumenta nozīmi pārvērtēt. Eiropā vienmēr runājam par to, ka esam tik ļoti atkarīgi no enerģijas, bet ir svarīgi atcerēties, ka esam atkarīgi arī no resursiem, no izaivielām. Un, protams, ka savukārt šai kontekstā nedrīkstam aizmirst, ko šāda atkarība, riskus, ko šāda atkarība nes līdzi kā Ungārs, es gribētu pieminēt lūko. Ir ļoti svarīgi nodroši, nodrošināt otrreizējo pārstrādi materiāliem, kas tiek izmantot cirkulārā ekonomikā. Ungārijā esam piedzīvojuši dažāda veida pie piesārņojums. Mums bija arī katastrofa, ko izraidīja alumīnija ražotāji. Un tāpēc tiešām esam pārliecinājušies pašu savas ādas, cik svarīgi ir pareizi iegūt um, jāmateriālus, izējumateriālus un cik svarīgi atcerēties par visiem riskiem, kas saistīti ar tiem un otraizējo pārstrādi. Nu, šķiet, ka gatavojot šo dokumentu, jūs gribējis būt ļoti ambiciozs, sniegties pēc iespējas augstāk. Mēs runājam par cirkulāru ekonomiku, un tad nerīkstam aizmirst to, ka nevaram varbūt sasniegt pilnīgi visus mērķus, kas šai dokumentā iekļauti. Par Eiropas atkritumu hierarhiju runājot. Šķiet, ka tas atslēgvārds šeit ir profilakse. Un šīs hierarkijas pašā apakšā újrahasználatnak a kérdése. Úgy gondoljuk... Ir šis pēdējais solis, bet nav daudz runāts par profilakse, par lietojumu, veida maiņām. Jā, mums ir vajadzīgi jauni mērķi, uh, Un mums vajadzētu pievērsties ne tik vien šai ekonomikas, šim ekonomikas cirkulārajam raksturam, bet arī, dzen, jāspēr vēl solis uz priekšu. Nevaram skatīties tikai uz ķēdes pēdējo posmu. Mums jāredz visa šī saikne, viss vis šis kopums, lai panāktu labākus rezultātus. ja centīsimies rast citus risinājumus, eh, tādus, kas eh, nav saistīti ar jaunu izgāstovju eh, veidošanu, tad nonāksim pie atkrituma dedzināšanas, un mums nav nekāda veida profilaks pasākumu, kas ļautu izvairīties no tā, un bez šādiem pasākumiem mēs nevarēsim sasniegt mērķus. Nu, varbūt vēl viena tāda pēdējā lieta, par ko gribētu runāt. Eiropas dalībvalstis ir ļoti atšķirīgas. Un kas attiecas uz atkritumu, eh, saražoto atkritumu daudzumu nu, samazināšanu un profilaks šai ziņā, arī šeit dalībās ir ļoti atšķirīgas. Un man bija tāda sajūta, uh, ka ar šo dokumentu mēs cenšamies pievērsties kaut kādu veidu vidējiem rezultātiem. Bet varbūt, ja mēs skatītos uh, Eh, nu, ja mēs censtos sasniegt tikai šādus rezultātus, nu tad jā. Bet ir tādas valstis, kurām šie vidējie, pat vidējie rezultāti nozīmētu milzīgu soli uz priekšu. Gribu vēlreiz teikt jums paldies par visu paveikto darbu, Točņikungs, un paldies par iespēju ar jums sadarboties. Paldies, līdz ar to pirmais jautājuma rauns ir noslēdzies, un uh, dos. Ar, un vēl pēdējais runātājs šajā raundā, Pēdiķīnī kungs. Potočnī kungs, paldies! par paveikto darbu. Mūsu grupa atbalsta cirkulāro ekonomiku un pakotni. Tāpat tā atbalsta arī šo domu par ilgspējīgu resursu nodrošināšanu, ilgspējīgas izaugsmes, veidošanu, cīņu pret bezdarbu. Mēs savā darbā lielā mērā pievēršamies jautājumam par materiālu aizstāšanu. Uh, Um, izaivielu aizstāšanu ar pārstrādātiem materiāliem. Un tāpēc mums ir vajadzīgs pieņemt tādus mērus, kas atbildētu, atbalstītu šāda veida cir cirkulāru ekonomiku. Bet varbūt viena lieta, uz kam varētu pievērst vēl lielāku uzmanību, ir šī faktiskā plānošana, jeb projektu darbs Jo materiāli, protams, var lietot atkal, to var pārstrādāt un tā tālāk, bet nereti notiek tā, ka tajā brīdī, kad notiek kaut kāda tirdzniecība starp dalību valstīm Eiropas Savienībā vai ar trešām valstīm, rodas problēma ar plānošanu. jo šie projekti nav koncentrēti tieši uz pārstrādu, un to vajadzētu ņemt vērā. Varbūt vajadzētu izstrādāt kaut kādu veidu kritērijus, kas tad būtu atbilstīgi šādiem, šajā pakotnē noteiktajiem mērķiem. Mēs turklāt lielā mērā piekrītam arī tam, ko nu pat teica Koņečnas kundze. Mūsu pilsoņi joprojām domā, nu, tādā lineārā veidā. Mums ir jāpārliecinās, ka viņi domā par šo cirkulāro ekonomiku un nevis vairs lineāri saskata šo patēriņu ķēdi. Tāpēc pilnībā piekrītu pakotnē paustajiem un gribu teikt komisāram paldies par paveikto darbu. Paldies, saka priekšādātājs, nu tad tālāk došu vārdu komisāram, lai viņš atbildu šiem jautājumiem, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pavisam īsi centīšos atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Vispirms par Florence kunga komentāru. Par to, ka nav nepieciešams vairāk izgāstuvi. Mēs cenšamies savu politiku izstrādāt konsekventi, ja mēs nesen esam nākuši klajā ar politiku, kas aiziet ar struktūrālajiem kohēzijas funkcijiem. Uh, tajā jomā mēs lēmām, ka mēs nākošajā periodā, 2014. 20. gadā, vairs neatbalstīsim um, atkritumu izgāstu būvi. Ja, ja tas ir uh, kāda atlikusī daļa no uh, kompleksu risinājuma, tad tas vēl var būt iespējams, bet principā mūsu finansējuma izmantojums būs saskaņā ar to priešlikumu, kur esam jau piedāvājuši un apspriežam šodien. Maties, pārtiks izšķērdēšana samazinājums, tā ir noteikti ļoti svarīga joma. Kā es sacīju, es, es eh, labāk būtu redzējis visu paziņojumu saturu šeit priekšā. Tas ir daudz sarežģītāks jautājums, ne tikai pārtiks izšķērdēšana samazināšana, bet mērķis, kas jau ir ieviests eh, šajā paketē. Uh, ir 30% samazinājums līdz 2025. gadam, kas ir ļoti svarīgs jautājums. Tas nozīmē, ka dalību valstīm, ja šis priekšlikums saņems atbalstam, būs jāsagatavo programmas, kā viņi plāno īstenot un sasniegt šo mērķi. Tā kā varētu teikt, tas tāds gājiens, kas liks strateģiski attīstīties un dos atbildi tieši uz tām bažām, kuras tu paudi. Kas attiec uz ietekmes novērtējumu? Protams, ka mēs vienmēr varam apspriest, cik kvalitatīvs ir ietekmes novērtējums. Es piekrītu šim viedoklim. Bet varu jums apsolīt, ka ietekmes novērtējums netika veikts e, neobjektīvi, ka tas būtu neobjektīvs pret e, kādām izmaksām vai arī no otras puses censos parādīt, kāda ir milzīga iegūma no šīs pakas īstenošanas. Aplēses ir aplēses. Nevienmēr cilvēkiem patīk šis aplēses. Es pēc izglītības e, esmu ekono, ekonomists. Es labi pārzinu, kāda ir ekonomikas modeļa rezultāti, ja ievad dati nav pareizi. Bet viena no aplēsēm, kas bija arī modelī, kas tika izmantots, ir tas, ka būs konsekventas izējumateriāla cenas resursu cenas. Mēs zinām, cik tas ir nepaties. Jā, mēs balstījām savu darbu uz ietekmes novērtējumu, bet tur ir pamatā arī pamatot teorē, zinātniskais darbs, kas izdarīts daudz kur Eiropā un arī citur pasaulē, kas parāda, ka šis virziens ir tas, kas ir nepieciešams, lai risinātu mūsu bažas. Šis modelis darbojas. Gerbrandī kungi jautājumu. Viens no jūsu jautājumiem bija par zemi. Jūs noteikti zināt, ka 2011. gadā ceļa kārtē uz resursu efektīvu Eiropu mēs sacījām, ka līdz 2020. gadam Eiropas Savienības politika ņems vērā tiešo netiešo ietekmu uz zemes izmantošanu Eiropas Savienībā un globāli ar mērķi eh, samazināt eh, ne, zemes izmanto, neliederīgu izmantošanu. Rio plus 20 konferencē tika panākt vienošanās, ka mēs kolektīvi centīsimies uh, ilgspējīgas attīstības kontekstā uh, reaģēt uz uh, politisko solījumiem, kurus esam ņēmuši, lai nodrošinātu, ka zemes uh, pārvaldīšana Eiropas Savienībā balstās uz ilgspējīgiem principiem, zeme kā resursi ir nepieciešams saglabāt. Tā tad ir, protams, svarīgākiem ekosistēmas pakalpojumiem zeme ir ļoti nepieciešama svarīgi ņemt vērā to daudzējādo izmantošanu. Jā, jābalstās uz analīzi par to, cik uh, efektīvi ir pašreizie instrumenti ES un nacionālās politikās. Jā, līdz ar to zeme kopā ar ūdeni ir ierobežots resurss, kurš prasa vislielāku uzmanību un prasīs to arī nākotnē. Es tiešām ceru, ka ar šiem enkur punktiem mēs uh, varam sākt uh, atbildes meklēšanu uz šiem jautājumiem. iepazinos ar atzinumu, ko jūs sagatavojāt par pusgadu procesiem, kā sasaistīt šīs lietas ar Eiropas 2020 stratēģijas pārskatīšanu. Nu šeit mēs vairāk vai mazāk runājam par koncepcijām un likumdošanu. integrējot to visus Eiropas pusgada un uh, Eiropa 2020 stratēģijā, mēs vairāk pie darbības daļas jau ķertos, kā mēs igadēji varam sekot un sniegt informāciju dalību valstī, ka tā vajadzētu virzīties tur vai citur. Tas ir ļoti svarīgi, lai šie elementi kļūtu par būtiskiem uh, šī Eiropas pusgada procesa daļām. Ja tas netiks izdarīts, tā būs garām palaista iespēja, jo tas ir uh, manuprāt, obligāti darāms, ka ir jāsaprot, ka šī ir tā daļa, kas pietrūkst šobrīd stratēģijā gan vidas saglabāšanai, gan arī konkurētspējas uzlabošanai. Nē, esmu pārliecināts, cik lielā mērā tas šobrīd ir izdarīts ietekmes novērtējumā. Es zinu, ka idejiskā līmenī tas ir iekļauts, bet eh, ne, neuzņemos komentēt, cik daudz tas ir faktiski atspoguļots. Man tas liktos kā ideāls risinājums, ka tā ir daļa no ietekmes novērtējuma, jo tam būtu jēga. Konečins kundze, jūs pieminējat krīzi. Un tas drīzāk ir mans personīgais viedoklis, nevis komisijas viedoklis. Es personīgi uzskatu, ka mēs diezgan labi esam risinājuši krīzes aspektu saistībā ar finanšu un ekonomikas krīzi, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tāpat laikā mēs esam attiecīgi risinājuši globalizācijas radītās sekas Eiropā, tīpaši saistībā ar Eiropas Sanības konkurētspēju, un esmu absolūti pārliecināts, ka viens no būtiskākajiem jautājumiem, uh, ja mēs vēlamies saglabāt rūpniecību Eiropā, ir risināt resursu produktivitātes jautājumu. Ja mēs to palaidīsim garām, tad mēs palaidīsim garām pašu galveno un nesaprotam to, kas globāli šobrīd notiek. Tāpēc es to vairāk vērētos redzēt kā risinājumu pašreizējai krīzei, jo sakārtot tirgus, tas man nenozīmē, ka uzlabosiet konkurētspēju, tas vienkārši nozīmē to, ka radīsiet apstākļus, kur tā, tā nebūs galvenā problēma. Bet tas nozīmē, ka mēs vēl neesam atbilstoši risinājuši konkurētspējas jautājumu. Mums ir milzīgi iespēja to darīt. Pavisam vien tā vienkārši sakoties. Izdevumi uzņēmumiem ir lielākoties ar izējumateriāliem, resursiem saistīti un darba spēku. Ja mēs nevēlamies risināt jautājumus ar Eh, darba spēka jautājumus un sociālu nodrošinājumu, algas un tā tālāk, dzīves kvalitāte, tad vienīgais risinājums mums globālajā sabiedrībā ir risināt resursu produktivitātes jautājumu. Tas tikai loģiski, jo mēs esam atkarīgi no importa. Un šogad, eh, šajā gadsimtā eh, ir ievērojami pieaugusi darba ražīguma tempi un galvenais, uz ko mums koncentrēties, kā to dara daļa uzņēmumi jau tagad, ir, ir eh, energoresursu produktivitātes un citu resursu produktivitātes uzlabošana. Tad divu kungu jautājumu, kas tika beigās uzdot par atsevišķām dalībvalstīm. Es a, zinu, ka situācija dalībvalstīs atšķirās, un ka tās lietas, ka, ko mēs ierosinām dažām dalībvalstīm, ir grūti izdarāms, ka jūs atsevišķos aspektos ir atpalikušākā situācijā. Bet viņiem tas būtu jāuztver nevis kā sloks, bet kā ekonomikas attīstības iespēja. Tas, protams, e, prasa izglītošanu, apmaiņa labāko praksi, tas prasa arī labāku saziņu jo nevar izmainīt sabiedrības viedokli, cilvēku attieksmi tik vienkāršā veidā, bet ir absolūti nepieciešams to darīt. Un es uzskatu, ka tās valstis, kas šobrīd visvairāk atpaliek, viņiem ir milzīga iespēja radīt jaunas darba vietas, kas tieši saistībā ar šiem nozarēm. Un tās paliks Eiropā, paliks šajās valstīs. Un tas būtu jāuztver kā iespēja nevis sloks. Bet jūs pareizi sacījāt, tam ir nepieciešams darbs, izglītošana, liela uzmanība jāpievērš tam ir. Javorkungs, ka jums likās, ka es vēlos pabeigt to, ko esmu iesācis. Pilnīgi pareizi. Ilgspējīga pārtika, pārbaudes, tās viss ir jomas, kuras esmu paveicis, eh, to, ko solīju, tie ir labi izstrādāti, un tas smagais darbs jau ir padarīts. Es neslēpu to, ka aizkāvējušies šie dosie ir eh, iekšēji diskusija dēļ par to, kā labāk tos eh, risināt, bet es negribētu teikt, ka tie tiek iekšēji bloķēti. Tur ir delikāti jautājumi. Un sarežģīti jautājumi un sarežģītiem jautājumiem dažkārt vienkārši vajag mazliet vairāk laika, bet viņi ir praktiski gatavi. Es domāju, ka mans aizstājies, tad saņems no jums e, jautājums par to, ko darīt šajās jomās, bet tur būs iespējams praktiski tūlīt ķerties pie darba, lielākā daļa no tā jau ir izdarīts, lielākais daļas dosieji, mēs esam panākuši vienošanos ar iedrusētām pusēm, ārpusē arī. Uh, Tā, tā vienkārši ir, ka nu, esam paveikuši ar komisijas pilnvaru noslēgšanos šo darbu. Un par e, preventīvo darbu, profilaksi. Jums tiešām taisnība. Vienīgi, ko es vēl satiku, ka e, profilakse ir daļa no atkritumu hierarhijas. Un dalībvalstīm vispirms ir jāsagatavojās e, tam, kā samazināt atkritumu apjomu. To, protams, var apspriest vai pāriet uz konkrētākiem mērķiem. Nu, tas varbūt tā pavēlu priekš e, tā ir, bet nu es esmu sapratu jūs sacīto. Paldies, komisāra kungs, par šo pirmo atbilžu kārtu. Tā kā mums vēlāk arī komisārs Borgs būs, mums nav īsti daudz laika. Mums ir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 Nedaudz, nesen Šemetas kungs bija pie parlamentu un skaidroja 2002. gada 27. novembra dokumentu, kur tik teikts, lūk, ka, ka visas ar, ar atkritumiem saistītās darbības ir ekonomiska darbība, vienalga, vai mēs runājam par valsts ekonomiem, saimniecību apnikumiem, tas viss ir komerciālos nolūkumos un ekonomiskā darbība. Tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, ja runājam par um, tonnām, tad tas um, bija ļoti apjomīgs pasākumus. Un es gribētu vaicāt, vai komisija ir paredzējusi noteikti pavisam konkrētus mērķus attiecībā uz pārstādi, kas tiešām tad būtu atšķirīgi katrām atkritumu kategorijām. Es esmu ļoti daudz strādājis pie šī jautājuma un neslēžu, ka pilnīgi noteikti nepieciešams jāmainīt domāšanas veidu attiecībā uz atkritumiem. Un, piemēram, rūpniecības at at, atkritumi nereti var tikt uzskatīt pat par bagātību savotu. Tas, un tāpēc jāizmanto viss iespējamais, lai šos atkritumus pārstrādātu vēlreiz. Un lai izvairītos no tā, ka mēs tikai iegūstam jaunus resursus, saka Lizēja vielas, e, kuru, protams, arvien vairāk sāks trūkt. Tad es vēl parola al kolega Leinen. Leinen kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji kungs, Jānis Patočnik, apsveikumu par paveikto pēdējos piecos gados. Es biju šīs komitejas priekšsēdētājs kopš 2010. gada, eh, tad, kad bija jūsu uzklausīšana un bija skaidrs, ka jums ir eh, saskaņots plāns par to, kā ir jāizteno vīdes politika un resursa efektivitāte Eiropā ir kā Eiropas 2020 eh, stratēģijas viens no prioritāriem punktiem ir jūsu nopelns, to ne visi zina. Resursu efektivitāte ir strateģiska prioritāte mūsu spējā nākotnē mainīt situāciju, ka esam tik daudz atkarīgi no importa. Manuprāt, šie mērķi, 70% otrreizē pārstrāda, deponēšanas eh, aizliegums, tam jau sen bija jābūt, bet tā ir tikai viena svaru puse otra ir izvairīties no atkrituma apjoma pieauguma. Un tur mums ir nepieciešama produktu politika, labāki produkti, kas ir ilgāk uzglabājami, kurus viegli pārstrādāt un nevis vienkārši izmest. Un es tāpēc ceru, ka ekodizaina direktīva un arī citi instrumenti būs mums pieejami augstlīmeņa platformā tika runāts par to, ka 30% samazinājums resursu patēriņā līdz 2030. gadam. Un nu, es ceru, ka mēs to varam padarīt saistošu. Mums klimata jomā ir saistoši mērķi, tas arī nevienmēr ir bijis, bet politiskas spiediena rezultātā tas ir īstenots, bet resursu politikā arī mums ir jānosprauž skaidrs laika kalendārs un saistoši mērķi, tad arī mēs sasniegsim, ko vēlējāmies. Paldies par paveikto, žēl, ka vairs nebūsiet šajā matā, jūs labi strādājāt. Gardīnī kundze. Jā, paldies priekšsarētāji, paldies komisāra kungam. Es domāju, ka mēs visi piekrītam mērķim pārvērst mūsu ekonomiku cirkulārā ekonomikā. Bet mums jāņem vērā arī finanšu krīze un pašreizējās finanšu grūtības. Mums ir problēma arī ar konkurētspēju Tāpat es vēlētos atgādināt komisāram ļoti pozitīvo periodu, kuru sasniedzām parlamentā attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu. Florence kungs jau to pieminēja. Mēs panācām lielu progresu attiecībā uz atjaunojumiem energoresursiem. Eh, mums likumdošana par plasmas izstrādājumiem, tā kā virzamies uz priekšu, bet ja neskaita to bez vienošanās par mērķiem un labākos prakses idejām, tas viss ir saprotams, bet paskaroties tālāk. Tā tad ir nozare, kas ir ļoti nobažījusies par atsevišķām teorijām, kas šobrīd tiek paustas, ko mums darīt, lai mūsu nosprostie mērķi nebiedētu nozari. Un neizraisītu viņu tādu ļoti naidīgu aizstāvešanās. Dalī kundze.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 Grazie, Presidente. Um, obrigado, Sr. Comissário. Paldies, Patočnīk kungam. Saka Farijas kungs. Paldies par jūsu prezentāciju par cirkulāro ekonomiku. Sam, lai samazinātu atkritumus Eiropā. Uh, Es gribu koncentrēties uz vienu no atkritumu veidiem, uz plasmas atkritumiem. Kā jūs noteikti, komisāra kungs, zinat, aizvien vairāk pieaug šī materiāla plasmas ražošanas apjoma, bet pārstrādes apjomi nepieaug. Jaunā E, direktīva par plastmasas maisiņu izmantošanu samazināšanu e, ir ceļā uz pieņemšanu. Tas ir ļoti svarīgi. Savā paziņojumā komisija timbina, ka būs aizliegums e, līdz 2025. gadam vēl deponēt atkritumus izgāstuvēs un poligonos plastmasas atkritumus, tas rada problēmas pārtiks ķēdē un piesārņo jūras un piekrastes. Ko komisija plāno darīt, lai samazinātu plasmas ražošanas apjoms un cīnītos ar plasmas atkritumu izmešanu jūrā un piekrastē? Ko plānots darīt, lai risinātu šo problēmu? lai tas tiktu savākts un satīrīts. Tā nav tikai Eiropas problēma, tā ir globāls dabas problēma. Ko Eiropas komisija taisās darīt, lai veicinātu efektīvu starptautisku sadarbību, lai tas, ko mēs darīt, darām Eiropā, būtu efektīvi starptautiskā līmenī? Kas attiecas uz pārmērīgu iepakojumu lietošanu, arī tur ir jau procesā likumdošanas akti. Bet šie likumdošanas akti vēl nav pieņemti. Un, un, un ražotāji nav pārstājuši ražot eh, tik lielu iepakojumu apjomu. Tā paldies tālāk Turmas kungs. Viena planēta, 7 miljārdi iedzīvotāji ar ekosistēmu, kas jau ir sarkanajā zonā. Uh, Mēs būsim vēlākais pēc 30 gadiem 10 miljārdi un nekāda piemēra, kā iziet eh, no šīs situācijas. Tā ir Janeša analīze. Viņam taisnība ne tikai viena eh, vieta pasaulē, kur var izstrādāt kritisko masu risinājumiem. Tas tiesam mēs ne tāpēc, ka mums ir labi uzņēmumi un labi pētnieki, bet tāpēc, ka uh, mūsu iedzīvotāji ir eh, vidas ziņā visapzinīgākie, un tas ir pirmais vājais punkts jūsu stratēģija. Mums ir nepieciešami vēstnieki ārpusē valstīs visiem šīm idejām pilsoņiem, kas saprot, kas ir, mēs esam sistēmiskā krīzē, nevis īstermiņa banku sektora krīzē, un kā komisijai jums ir jādara vairāk, eh, lai veidot šīs strateģiskās alianses. Uh, Mums draud vēl viens sadalījums austrumi rietumi. Kur ir tās valstis, kas sapratuši resursu efektā? Dānija, Zviedrija, Bādena-Virtemberga. Neviens no Polijas, Rumānijas, neviens austrum Eiropā. Šis sadalījums, austrum Eiropas sadalījums, tur nepieciešams divas, trīs, četras, astoņreiz vairāk resursus, lai saražotu to pašu Eiropu Un tas, šī plaisa paplašināsies, izņemot, ja komisija īpaši rīkosies, lai risināt šo problēmu ar šīm valstīm, šīm nozarēm. Citādi problēma ies plašumā. Treškārt, kas ir mūsu ienākums šajā spēlē? Ne jau iedzīvotāji. Un UKIP torijiem nav taisnība, ka viņi apvaino, ka iedzīvotāji vainīgi. Nē, Biznes Europe lobbies, Januš, ja varēsi mums divus stāstus par to, cik lielā mērā Business Europe ir ieaugušies, pēd, ieaugušies pēdējos gados uh, tavā darbā. Katrīna Deivi, Business Europe lobētāji plāno sekojošo. Visu atbildību par cirkulāro ekonomiku izņemt no DigiNV komisija un pārlikt uz DigiEnterprise. To viņa mēģina panākt tie nebija tukši draudi, ka jaunais komisijas priekšsēdētājs Junkers ne vārdu nepieminēja resursu efektivitāti savā programmā. Mums, kā vides komitejai, kā progresīviem cilvēkiem, ir jānodrošina, ka Business Europe netīrā stratēģija pēc Katrīna Dei jaunās komisijas ietveros neiet cauri un noslēgumā personīgi. Šis cilvēks ir viens no gaišākajiem politiķiem, ko esmu redz, redzējis un saticis. Viņš ir viens no domātājiem, viņš ir sapratis, kur ir patiesā problēma. Un man tiešām žēl, ka viņu izmet ārā no komisijas politisku problēmu dēļ viņa pašu valstī. Un to, to ir tiešām žēl noskatīties. Grazie. Adesso l'intervento della collega Suica. Lielas paldies, tagad Cvikas kundze. Paldies. Es būtu ļoti priecīga, ja Patočņika kunga um, politika komisijā turpinātos. Protams, ir vajadzīga konsekvence. Mani īpaši iepriecē tas, ka šis dokuments beidzot ir sagatavots par cirkulāro ekonomiku, un vienlaicīgi tiek ieviests arī monitorings, kā jūs norādījāt, tas ir galvenais mehānisms, un tiek ieviests arī elektroniskais reģistrs, kas ļaus mums vieglāk kontrolēt situāciju uz vietas. Taču man būtu viens konkrēts jautājums attiecībā uz Horvātiju, uz manu valsti. Šī gada aprīlī analīze par mm, Eiropas Savienības rīcību plānu uh, saskaņošanu norādīja, ka Horvātijai ir ticami un uh, būtiski plāni, taču daži plāni Austrum Eiropā un Centrāla Eiropā nebija nemaz tik labas kvalitātes. Tas nozīmē, ka Eiropas komisija mūs publiski uzslavēja, taču parādījās arī uh, jauna attīstība. Komisija uzsāka procedūru pret Horvātiju, tāpēc, ka mēs nebijām pieņēmuši Eiropas energoefektivitātes direktīvas, kas mums bija jāizdara. Un uh, sots ir līdz pat 1,8 miljoniem eiro gadā. Dažas valstis atrodas tādā pašā situācijā. Vai jūs, kā komisijas pārstāvis, varētu ieteikt eh, Horvātijai pasākumus, kas atvieglotu šo sodu, un kādas būtu iespējas pagarināt termiņu šīs direktīvas eh, pieņemšanai eh, mūsu likumdošanā. Šādas atbildes no jums labprāt dzirdētu. Paldies! Dansa kungs, es gribētu pievienoties kolēģiem, uh, Eh, kas tikko izteicās. Ir skaidrs, ka jūsu sniegtajā prezentācijā parādījās ļoti daudz interesantu lietu. Man ir jautājums par 70% mērķi, kas attiecas gan uz atkārtot izmantošanu, gan uz reciklēšanu. Ņemot vērā to, ka atkārtot izmantošana galvenokārt attiecas uz ražojumiem un reciklēšana uz materiālu, vai ir bijušas kādas domas, kā sadalīt šo mērķi, tā lai ņemtu vērā atšķirības hierarhijā. Proti, varbūt atkārtot izmantošana ir iespējama biežāk. Un varbūt jums ir arī kādas rekomendācijas cilvēkam, kas ieņems jūsu amatu vēlāk. Es gribētu pateikties visiem tiem, un es arī gribētu atvainoties tiem, kas nevarēja izteikties kaut gan vēlējās to darīt. Taču, kā jau es norādīju, komisārs Borgs mūs jau gaida, un man ir jādod vārds arī Patočņika kungam atbildēm. Lūdzu, komisārkungs. Paldies! Pirmkārt, es gribētu sākt ar Grostētas kundzes uzdoto jautājumu. Statistiskais darbs dažās jomās vēl ir vien ir vajadzīgs, un, protams, ka industriāli atkritumi attiektos arī uz eh, šo jautājumu. Attiecībā uz priekšlikumu mēs iesakām apkopot eh, metodoloģijas. Iespējams, jums nav zināmi dati, ko mēs šodien saņēmām no statistikas biroja. Šķiet, ka tie balstās uz piecām dažādām metodoloģijām, tieši tāpēc ir ļoti grūti uh, Uh, apkopot informāciju par municipālajiem atkritumiem starp dažādām dalību valstīm. Tieši tāpēc mēs esam noteikuši pārējais periodus valstīm, kas sākumā būs pieļaujami, jo mēs saprotam, ka savādāk līdz 2020. gadam visas dalību valstis nevarēs sasniegt šo 50% mērķi, kas pašlaik ir juridiski saistošs. Džau, jūsu jautājums. Šķiet, ka jūs norādījāt uz kādu pamatīgu problēmu, tas ir ekodizains. Te ir runa par uh, ražojumu pro, diz, dizainu. Tad, kad es sāku strādāt šajā amatā, bija runa tikai par energoefektivitāti. Rezultāti bija patiešām mm, grūti aptverami. Jau divus gadus mēs izmantojam uh, šos uh, pasākumus, un jums ir pilnīga taisnība. Ja ražojums ir nepareizi projektēts, tad to nevar atkārtot izmantot, to nevar nekur reutilizēt. Tas nozīmē, ja jūs sākat ar nepareizu dizainu, tad šis ražojums iet pilnīgi nepareizā virzienā. Uh, Iespējams, ka nākamajos piecos gados jūs šajā jomā saņemsiet ļoti daudz lobēšanas. Tas ir radījis arī ļoti daudz pretrunu sabiedrībā. Tāpēc es gribētu teikt, ka pirms ražošanas vajag iegūt pēc iespējas vairāk datu, vajag uh, septiņreiz nomērīt. Šajā jomā mēs varam gūt reālu labumu gan patērētājiem, gan arī samazināt izmaksas. Tas pats attiecas arī uz energoefektivitāti, tas ir pilnīgi skaidrs. Gardīnī kungs. Tā arī ir daļa no jūsu jautājuma. Te ir runa par Eiropas Savienības eh, konkurētspēju. Priekšlikums, kas mums ir uz galda, mēģina atbildēt, kā uzlabot Eiropas Savienības konkurētspēju. Paskaidrošu, kāpēc, manuprāt, tā ir tik būtiska lieta. Pirmām kārtām Eiropa ir ieslēgta resursu neefektīvā ekonomikā. Mēs esam kaut kur iestrēguši rūpnieciskajā revolūcijā. Ļoti daudz no mūsu rūpnieciskās infrastruktūras un no biznesa modeļiem balstās uz veciem tradicionāliem biznesa modeļiem. Resursu cenas visu 20. gadsimtu kritās, izņemot abus karus un naftas krīzi, bet būtībā tās tātad kritās. No 1999. gada līdz 2011. gadam izēvielu cenas pieaug. Mēs runājam par hokeja nūjas efektu. Tas tā kā virzās nepārtraukt uz augšu. Un uh, visas šīs cenas pieaug. Man ir arī dati par Vācijas rūpniecību, kas nav lētākā industrija Eiropā. 80% no viņu izmaksām ir saistāmi ar darba spēku un 43% ar eh, materiāliem. Tātad tas nozīmē, ka Mūsdienās tas ir augstākais faktors. Un, protams, ir jāatcerās, ka Eiropa ir pilnībā atkarīga no importa, ja runa par lielāko daļu no resursiem. Ja mēs to visu saliekam kopā, ja runa par tādu ražojumu, ražošanu, kas izmanto mazāk enerģijas, mazāk materiālu, ko var atkārtot izmantot, tad tā būtu ļoti liela priekšrocība no ekonomiskā viedokļa Eiropai. Tieši tāpēc es uzskatu, ka te ir runa tiešām par biznesu, par uzņēmējdarbību. Par izaugsmas veicināšanu un darba vietu radīšanu es domāju, ka esmu jau sniedzis atbildi. Mēs mēģinam šeit veicināt izaugsmi un veidot darba vietas. Esmu arī mēģinājis ar saviem um, datiem paskaidrot, kā tas varētu notikt. Protams, ka tirgus barjeras pastāv, ir pastāv tirgus kļūmes, sākot jau no cenām, taču šis tās ir pārāk garš, nevaru to tagad sākt stāstīt. Uh, Tad te ir runa par sistēmisku pieju visai šai problēmu risināšanai. Patērētāju un MVU pakotnē ir iekļauts arī paziņojums par MVU. Tas nozīmē, ka mēs patiešām um, esam nopietni apņēmušies rīkoties. Kopā ar vicepriekšādātāju Tajānī, kas tagad ir kļuvis par Eiropas parlamenta deputātu, uh, mēs apspriedāmies, un mums ir arī atsevišķas paziņojums, kas tieši par to runā. Patērētāji bija visu laiku klāt, viņu pārstāvji piedalījās mūsu priekšlikumu gatavošanā. Jā, mēs patiešām nopietni domājam, ka tās ir svarīgākās daļas, un noteikti, ka e, šeit ir runa par šo pušu iesaistīšanu. Bija arī jautājums par jūras atkritumiem. Par iesakunga jautājums. Es varētu teikt, ka 80% no tā, kas nokļūst jūrā, ir zemes atkritumi, un 80% tie ir plasmasas atkritumi. Tieši tāpēc mēs arī to saucam par plasmasas zupu. Ko mēs cenšamies ieteikt? Pirmkārtām, plasmasas maisiņu priekšlikums jūs deputātas ziņojums. Mums ir arī pā, mm, pa priekšlikumi par izgāstājumu līdz 25. gadam, tāpat arī pakošanas atkritumu samazināšana. Viss tas balstās uz zaļo grāmatu par plasmasas atkritumiem. Mēs uzskatām, ka ja mēs nevaram pieiet šiem jautājumam šeit, tad, tad mēs eh, nevaram sākt ar problēmas Eh, cēloni, tad mēs nevarēsim šo problēmu atrisināt. Patiešām plasmas atkritumiem ir jāpievērš ļoti liela uzmanība nākotnē. Turmes kungs, strateģiskās alianses. Jā, domāju, ka pie šī jautājuma mums vajadzētu strādāt. Es ļoti daudz domāju par šo plājusu starp austrumiem un rietumiem. Iespējams, drīzāk te var runāt par ziemeļu un dienvidu plājusu, bet var atkārtot ziņu ko, manuprāt, vajadzētu labi saprast. Valstis, kas pašlaik vairs nestrādā ar atkritumu izgāstuvēm, ir iztērējušas ekonomisko potenciālu. Tas nozīmē, ka mm, citām valstīm vēl šāds potenciāls ir. Tad te ir runa par potenciālu izaugsmē un darba vietām, un tad īsnībā uh, Mm, te uh, priekšrocības ir dienvidu un austrumu valstīm. Protams, tas nenozīmē, ka tās būtu priekškalā attiecībā uz tehnoloģijām un vispārējo, kas saistās ar reciklēšanu. Taču es domāju, ka mums vajadzētu strādāt pie tā, ka šeit nav runa par austrum, plaisu starp austrumiem un rietumiem. Tas būtu bīstami. Ja mēs mēģinam kaut ko tādu ieviest, un tas notika arī mana mandāta laikā, uh, Mēs nosūtījām mūsu ekspertus uz desmit valstīm ar zemākajiem rezultātiem atkritumu jotā, mm, jomā, un mēs mēģinājām palīdzēt šīm valstīm, kā tās varētu uzlabot savus rezultātus. Mēs gribējām izvairīties no tā, lai nākotnē kaut kas tāds parādītos. Attiecībā uz uzņēmumu teikto, es ļoti labprāt dzirdētu balsis no progresīvās Eiropas puses, un ja tas Mm, vairāk parādītos arī komisijas teiktajā, tad tas mums palīdzētu. Ir jāatcerās, ka te ir iekšējām lietām. Esmu ticies ar ļoti daudziem labiem ekspertiem no uzņēmējdarbības vides, kas ļoti labi apzinās, kāda ir pašreizējā situācija, un kas zina, ka mums ir jāsāk nopietni strādāt pie šiem jautājumiem, savādāk viņu uzņēmumi sabruks. Šuicis kundze no Horvātijas. Īsti nepārzinu šo lietu. Mana valu, mm, atbilde būtu ļoti vienkārša. Pirmkārt, tā ir Eiropas energoefektivitātes direktīva, kas ir jāpiemēro, tā ir jāpieņem, tas būtu pirmais. Un otrais, ja mēs runājam par sodiem, tad, eh, nu, sodi vēl ir ļoti tālu, tāpēc nevēlos par tiem šodien neko teikt. Jūs jautājums par noevilīšanu. Atklāt sakot, jā, es zinu, mēs esam runājuši par šiem jautājumiem. Viljams noteikti vislabāk varētu atbildēt uz šo jautājumu, jo viņš piedalījās pie sagatavošanas darbiem. Taču, eh, protams, jums ir taisnība, te ir runa gan par atkārtot izmantošanu, gan par reciklēšanu. Es nezinu, iespējams, mums ir kaut kāds iemesls, kāpēc mēs to esam salikuši kopā, bet es zinu, ka bija debatas par to, ka te ir runa par divām dažādām lietām. Nu, mēs pieņēmām lēmumu. Noslēgumā domāju, ka šī pakotne ir pieklājīga, un es domāju, ka tai būs rezultāti, ja jūs to atbalstīsiet. Pēc mūsu šīs dienas viedokļa apmaiņas un jūsu dotajiem signāliem esmu optimistisks. Domāju, ka Eiropā šādā veidā mēs ieviesīsim pārmaiņas. Vēlreiz liels paldies par labajiem vārdiem, ko šodien uzklausīju. Gribētu jums sirsnīgi pateikties par sadarbību, man jūsu pietrūks. Thank you. credo, commissario, che questo applauso. Sārkungs, domāju, ka šie aplausi ir skaidra norāde par to, ko mēs visi domājam par jūsu pēdējos piecos gados paveikto. Liels paldies arī par jūsu šīs dienas prezentāciju. Tagad eh, viens minūtes pārtraukums, lai eh, komisāri varētu nomainīties. Encore un peu d'eau ou... Non, non, ok. Ça okay. Colleghi, se riprendiamo. Colleghi, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. Mums ir jāsāk otrā mūsu sanāksmes daļa šajā pēcpusdienā. Es gribētu sveikt mūsu vidū komisāru Tonio Borgu. Viņš mums šodien palīdzēs saprast jautājumu, kas ir gan interesants, gan nozīmīgs. Tas ir jautājums par Rietumu Āfrikā izplatījušos ebolas epidēmiju. Dosim tūlīt vārdu komisāram, lai viņš mums varētu pastāstīt par svaigākajiem notikumiem, mēģinot apkarot šo krīzi. Mēs sagaidām, ka viņš mums arī pastāstīs par komisijas plānotajiem pasākumiem, lai vērstos pret tālāku šī vīrusa izplatību citur. Kā mēs zinām, šis vīrus ir ārkārtīgi bīstams. Paldies, priekšādātāji, mm, paldies, cienījamie deputāti. Jūs teicāt, ka šis temats ir interesants. Nu jā, tas ir interesants, bet vienlaicīgi arī ļoti bēdīgs temats. Kā jūs zinat, šis ir viens no smagākajiem ebolas vīrusu gadījumiem. Protams, agrāk arī ir bijušas krīzes un ārkārtas situācijas, taču šī krīze ir ārkārtīgi smaga kaut arī to varētu atrakstīt, aprakstīt kā perfektu vētru. Šīs vīrus ir skāris dažas no nabadzīgākajām valstīm Rietumāfrikā, laikā, kad dažās no šīm valstīm ir tikko beidzies pilsoņu karš. Tas nozīmē, ka viņu veselības sistēma ir dezorganizēta, tā nav pilnībā attīstīta, un uh, tā ir arī tikko pārcietusi smagu pilsoņu karu. Un tagad šīs valstis skar ebols vīrus. Mazliet statistikas datu. Liberijā tikai viens ārsts uz 100 tūkstošiem cilvēku. Protams, skaidrs, ka viņi vien paši nevar tīt galā ar šo problēmu. Un sākumā savas prezentācijas uh, ievadā es gribētu teikt, ka šai problēmai ir gan iekšēja, gan ārēja dimensija. Ārējā dimensija. Kā mēs, kā Eiropas Savienība, varam viņiem sev palīdzēt, lai šo slimību ierobežotu, tātad ārējā dimensija. Daļēji tā pārklājas ar iekšējo dimensiju, kā mēs aizsargāsim paši savus pilsoņus, vai nu tie atrastos Eiropas Savienībā vai arī ārpus Eiropas Savienības. Daži no tiem viņiem strādā šajās valstīs. Šīs dimensijas pārklājas, tāpēc, ka, lai uh, cīnītos pret uh, slimībām, mums ir uh, jādomā par mūsu morālo pienākumu. Solidaritāte ir morālais pienākums. Un, protams, interesanti arī ir tas, ka jo vairāk mēs šo slimību ierobežosim, jo mazākas arī būs iespējas, ka šī slimība nokļūs Eiropā. Pēc Pasaules veselības organizācijas deklarācijas par ārkārtas stāvokli es nācu klajā ar paziņojumu, kurā uh, tika ņemts vērā tas, ko saka lielākās starptautiskās iestādes. Šīs slimības eh, izplatības risks Eiropā vēl ar vienu ir zems. Es, protams, nevaru pareģot nākotni, bet eh, šis risks ir zems vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, ir sarežģīti cilvēkiem, kurus šī slimība ir skārusi, ceļot. Protams, šī slimība ir 21 dienas inkubācijas periods, bet inkubācijas perioda laikā šī slimība nav uh, lipīga. Tā kļūst lipīga tikai tad, kad ir parādījušies simptomi. Bez tam mums ir arī ļoti augsti higieniskie standarti, kuru dēļ būtu grūti šai slimībai izplatīties Eiropā. Un treškārt uzskatu, ka lielākā daļa no mūsu dalību valstīm, saskaņā ar saņemtajiem datiem, ir spējīgas, ja šī slimība nonāktu mūsu kontinentā, šo uh, slimību apturēt, tātad ierobežot. Paskatīsimies, kas ir noticis līdz šim. Eiropā nav bijušas infekcijas. Vienīgais gadījums, kad Eiropā ieradās ebolas pacienti, bija tad, kad pacients, kas bija saslimis eh, Āfrikas valstīs, tika nogādāts uz Eiropu. Kā jau es minēju, nacionālās varas iestādes tūlīt tiek apzinātas, tās izolē pacientus un uh, parasti arī šie testi ir negatīvi. Tas norāda, ka mēs esam ļoti modri, bet uh, mums ir jāpaliek modriem. Jebkurā gadījumā, ne tikai attiecībā uz šo slimību. Neskatoties uz to, ko es tikko teicu, es savā paziņojumā minēju arī to, ka neskatoties uz to, ka šis risks ir zems, mums ir jāsaglabā modrība. Protams, šis ir viens no lielākajiem šīs slimības uzliesmojumiem vēsturē. Tātad es, protams, gribētu palikt šeit Eiropas robežās, bet es domāju, ka būtu bezatbildīgi, ja es šodien nepieminētu arī ārējo elementu, ko Eiropas Savienība un jo īpaši komisāra Georgieva, kas pašlaik runā attīstības komitejā, un arī Sanko ģenerāldirektorāts pašlaik dara, lai reaģētu uz šīs slimības uzliesmojumu. Pēc tam es runāšu eh, par to, ko mēs darām, lai nepieļautu šo slimības izplatību Eiropā. Tātad vispirms sākšu ar situāciju Āfrikā. Pašre, pašlai, pašreizējais uzliesmojums sākās eh, Gvinējā martā, pēc tam nokļuva Liberijā un Sierra Leonē. Pavisam nesen nelielos apmēros tas ir skāris arī Nigēriju un Senegālu. Ebolas vīrus ir novērots arī Kongo Demokrātiskajā republikā, kaut arī tas nav saistīts ar Rietumāfrikas gadījumiem, bet, protams, tas mums uh, raisa bažas. Pasaules veselības organizācija ir paredzējusi, ka tuvākajos mēnešos uh, būs jauni, uh, ves, jauni slimības gadījumi, un uh, PVO uzskata, ka Eh, augstākais eh, nāves gadījums skaits varētu būt 20 tūkstoši cilvēku. Kā jau es minēju, eh, repatriācijas gadījumi ir bijuši. Pieci slimnieki saslima Liberijā, tie bija medicīnas darbinieki, viens tika evakuēts uz Spāniju, viens uz ASV, viens uz Vāciju un viens uz Lielbritāniju. Šīs slimības sekas, protams, ir daudz smagākas, nerunājot tikai par nāves gadījumiem. Šīs slimības uzliesmojums noved pie medicīnas sistēmas sabrukuma Rietumā Afrikas valstīs un rada arī ārkārtīgi liels problēmas ikdienas dzīvē. Viens miljons cilvēku pašlaik ir karantīnā un saņem pārtiku no pasa pasaules pārtikas programmas Vinējā, Liberijā un Sierra Leonē. Šo situāciju padara smagāku arī tas, ka kaimiņu valstis ir noslēgušas robežas, un aviolīnijas arī ir nolēmušas pārtraukt lidojums uz šīm valstīm. Eiropa padomes secinājumi atsācas uz PVO teikto, proti, ka mums ir jāizolē slimība, nevis jāizolē valstis kurā šī slimība ir konstatēta. Līdz ar to humanitāriem darbiniekiem ir vēl grūtāk strādāt un ir grūtāk nogādāt eh, humanitāro palīdzību šīm valstīm. Protams, ka ir tādi medicīnas darbinieki, kas eh, ir brīvprātīgi, kas vēlas doties uz šīm valstīm, bet eh, pirmais, ko viņi jautā, ir, kādas ir garantijas, ka uh, ja gadījumā man kas notiks pildot savus pienākumus, eh, vai mani evakuēs un vai mani ārstēs Eiropā. Tātad te nav runa par valstu izolēšanu, bet par slimības izolēšanu. Un eh, tātad eh, padomē pagājušajā sestdien tieši šādas rekomendācijas arī tika izvirzītas. Šo krīzi nevar atrisināt tikai veselības nozara vien. Šeit ir vajadzīga saskaņota pieeja - civilā aizsardzība, transports, izglītība, ārpolitika un drošības nozare. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs tāds kā ārkārtas koordinēšanas centrs komisijā, un to vada komisāra Georgieva, kas koordinē centienus dažādos aspektos - veselības nozara, transports un arī ārpolitika. Kā jūs zinat, 8. augustā PVO paziņoja, ka ir um, konstatējums ārkārtas stāvoklis, kas raisa bažas visā pasaulē. ANO bērnu fonds un arī daudzas citas starptautiskās organizācijas ir iesaistījušās, lai apturētu šīs slimības uzliesmojumu. Uh, PVO ir um, rakstījusi arī mūsu ministriem un arī visām starptautiskajām iestādēm, uh, sakot, ka būs vajadzīgs 0,5 miljardi eiro Uh, lai ierobežotu šīs slimības izplatību pat, ja nāves gadījums sasniegs 20 tūkstoši cilvēku. Tagad otrā daļa. Komisija aktīvi palīdz valstīm, kuras ir skārus šī krīze. Šī palīdzība tiek sniegta jau no pašiem pirmsākumiem. Un tiek, ir izmantoti jau 12 miljoni eiro, nevis konferencēm un pētījumiem, bet gan konkrētiem projektiem, ko izvērst uz vietas. Galvenokārt ir runa par eh, ārstiem bez robežām, um, sarkano krustu un līdzīgām organizācijām. Bez tam attīstības resursi, daži līdzekļi no šiem resursiem tiek eh, novirzīti arī uz citām valstīm, lai tām paaugstinātu veselības nozars kapacitāti un varētu nodrošināt profilaksi. Uh, Tas nozīmē, ka, protams, ka PVO ir vajadzīga palīdzība šajā ārkārtas situācijā. Mēs redzam, ka ir vajadzīgi medicīnas darbinieki, aprīkojums un arī finansējums. Tieši tāpēc arī eh, komisija ir ierosinājusi uh, civilās aizsardzības mehānismu, lai dalībvalstis varētu sniegt palīdzību skartajām valstīm. Komisija ir nosūtījusi ekspertus uz šīm valstīm, tad bez šiem 12 miljoniem. Uh, lai tie varētu sazināties ar vietējām iestādēm. Piemēram, vairākas Eiropas speciālistu komandas un arī mobilās laboratorijas bīstamām un infekciozām slimībām ir nosūtītas uz vietas, lai tiktu vākti paraugi un lai tiktu apstiprināti slimības gadījumi. Komisija uz vietas ir nodrošinājusi arī trīs mobilās laboratorijas. Tātad te ir runa par resursiem, kas ir ārpus šiem 12 miljoniem eiro. Tiek izmantoti attīstības līdzekļi. Mobilās laboratorijas ir izveidotas Gvinējā kopš aprīļa, viena Nigērijā un trešā tiek izmantota Liberijā. Pašlaik mēs uzsvaru liekam arī uz risinājumu rašanu medicīniskai evakuācijai. Šeit gribētu paust bažas Šajā jomā mums vajadzētu vairāk sadarboties ar dalībvalstīm. Līdz šim nav bijušas nekādas problēmas, bet eh, tas ir tāpēc, ka dalībvalstis pašas ir iejaukušās, ir izmantojušas militāros eh, gaisa aprātus. Ja medicīniski evakuējamo skaits pieaugs, tad mēs saskarsimies ar problēmām. Tieši tāpēc mēs esam kontaktējušies ar uh, eh, EADS un ar uh, humanitārās palīdzības un civilās aizsardzības eh, dienestiem. Mēs gribam nodrošināt labāku koordināciju starp dalību valstīm, lai izskatītu pirmkārtām, ko mēs varam piedāvāt, ko dalību valstis var piedāvāt. Dažas dalību valstis jau ir eh, norādījušas uz saviem nolūkiem sniegt eh, palīdzību Eiropas pilsoņiem, kuriem būtu vajadzīga evakuācija. Un otram kārtām ir jāskatās varbūt arī uz iespēju nosūtīt militāros, um, militārās lidmašīnas, lai piedāvātu palīdzību. Vienlaicīgi mēs turpinām sazināties arī ar, ar privātām, privātiem uzņēmumiem, privātu personam, lai sazinātos, uh, ka gadījumā, ja negadī, e, šo saslimšanas gadījumu skaits pieaug, tad kā mums labāk rīkoties? Tātad šobrīd joprojām mēģinam meklēt dažādu veidu medicīniskos risinājumus, meklējam medicīnas darbiniekus tā, lai mūsu pilsoņi, kas tur strādā, saņemtu apliecinājumu, ka ja nu gadījumā arī viņi saslims, lai ka viņi tiks attiecīgi evakuēti. Nu, nonāku pie otras dimensijas. Ko mēs darām, lai aizsargātu mīsu, mūsu pilsoņus šai kontinentā? kas, protams, ir eh, mana tieša atbildība. Pirmām kārtām, protams, risks, kā jau teicu, saglabās ļoti zems, tāpēc, ka um, ehm, viss. Uh, eh, visas citas slimības, ko mēs pazīstam kā sars un tā tālāk, ir daudz vairāk ehm, lipīgas nekā šī, un, protams, arī tāpēc, ka mums jā, tāpēc, ka ievērojam augstus standārtus. Tāpēc arī nāc klajā ar šo paziņojumu, kurā turklāt uzstāja, ka komisija palīdzēs dalību valstīm risināt situāciju, ja nu ebola nonāktu līdz Eiropai. Pat ja mēs skatāmies uz to, kas noticis pagātnē, tad, kad eh, nu, uzliesmojums bija krietni mazāks, pat tad šis mm, vīrus, arī toreiz šis vīrus nekad nenonāca līdz Eiropai. Un neskatoties uz to faktu, ka ebolas pacienti ir pārāk slimi, lai pārvietotos, pastāv tomēr pavisam neliela iespēja, eh, briesma iespēja, respektīvi, ja kāds iekāp lidmašīnā, mašīnā, kamēr vēl joprojām viņš iet cauri inkubācijas e, periodam un savukārt simptomi parādās tikai tad, kad lidmašīna jau nolaižas. Nu, tas ir reāli apmēram 21 diena šis inkubācijas periods, un inkubācijas perioda laikā šī slimība nav infekcioza, bet, nu, tāds draudz pastāv. Man tomēr jāsaka, ka varas iestādes attiecīgajās valstīs ir uzstādījuši zināmas karantīnas procedūras, inspekcijas pārbaudas arī pasažieriem. Protams, ka šīs pārbaudas nav perfektas, jo lielākoties, nu, tas izpauž tā, ka viņiem, šiem pasažieriem tiek izmērīta temperatūra. Un pat tādā gadījumā, pat ja ir, var jau būt arī tā, ka temperatūra ir nevis tajā brīdī, kad viņi tur kā piekšā, bet parādās lidojuma laikā. Un tāpēc, neskatoties uz to, ka it kā pastāv garantijas un dažāda veida drošības mēri, mums tomēr ir jā, jābūt uz mod, modriem. Un mums ir jābūt arī gataviem tādai iespējai, lai cik tā varbūt ir, nu, maz iespējama tam, ka ebolas vīrus var ienākt Eiropā. Un ja nu tas tā notiktu, pat ja tā ir ļoti attāla iespēja, tad tādā gadījumā veselības aprūpas darbiniekiem, protams, arī pastāv risks kas, tiem, kas ārstē šos cilvēkus. Un tāpēc kopš marta komisija ļoti uzmanīgi sako līdz šim slimības uz, uzliesmojumam kopā ar Stokholmā atrodošamies e, slimību kontrols centru un arī dalību valstu palīdzību. Un izveidojām arī veselības pārobežu komiteju saskaņā ar attiecīgo direktīvu, tāpēc konstanti uzturam kontaktus ar dalību valstīm. Visu vasaru sazinājāmies ar viņiem, ar izmantojot šo veselības komiteju, lai koordinētu mūsu rīcību, lai pārliecinātos, ka notiek apmainīšanās ar informāciju un lai nodrošinātu piekļuvu attiecīgām laboratorijām, transportiem un tā tālāk, kā arī ekspertu padomiem, protams. Rezultāti, nu, tā tad. Pirmkārt, kā komisija esam aktivizējuši Eiropas laboratoriju tīklu, lai identificētu uh, um, infekciozas vīrusus, mēs to finansējam paši ar savu Eiropas Savienības veselības programmu. Tā rezultātā visas dalība valstis, un ir tīpaši tās dalība valstis, kurās šādas laboratorijas nav, uh, vai nav tādas laboratorijas, kurās būtu ļoti augsts drošības līmenis, e, saņemt piekļuvi šādām laboratorijām, lai varētu pārbaudīt e, asins paraugs un pārliecināties, vai tas ir, vai tās satur vai nestur ebola vīrusu. Tātad e, šāds laboratorijas pieejams pilnīgi visiem, pilnīgi visām dalībvalstīm, pat tā, tajos gadījumos, kad viņiem nav attiecīgi resursi un tam līdzīgi. Un mūsu programma var finansēt arī šādu paraugu testēšanu. Otrām kārtām esam arī radi, izveidojuši atspoguļošu struktūru, veselības iesāžu struktūru, kas ļaus izolēt un tad ārstēt ebolu pacientus, ja tādi rastos. Un tad, izmantojot Stokholmā bāzēto aģentūru, mēs um, mēģinām no, atkal no jauna at, atsveidzināt katru brīdi riska izvērtējumu. Kā jau teicu, tikšanās norisinās regulāri. Uh, E, arvien vairāk tiek sniegt informācija ceļotājiem visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, turklāt arī tiek piedāvāta kopēja definīcija, izstrādāta kopēja definīcija tam, kas ir ebola vīrus, tā lai visas dalībvalsts izmanto vienādus kritērijus e, pārbaudēji un skrīn, skrīningam. E, un tādā veidā izvarītos arī no falšām trauksnēm priekšādātāji, lai mēs turpinātu veiksmīgi ierobežot šo uzliesmojumu, mums, protams, ir jāatbalsta arī valstis, kurā šī slimība ir uzliesmojusi. Esam iesnojuši virkne pasākumu, eh, lai ierobežotu eh, šo slimību, līdzīgi kā tas bija iepriekšēju uzliesmojumu laikā eh, lai izvairītos no augstrikstu situācijām. Mēs cenšamies palīdzēt cilvēkiem saprast, atpazīt slimības simptomus un jau strauji agrīnā stadijā pieteikties ārstēšanai, identific vīrusu identificēšanai un uh, informē viņus arī par to, kā aizsargāties pašiem no šī vīrusa. Esmu sazinājies ar Džordževs kundzi, mēs apspriedām šo uh, jautājumu šorīt pat vēl kolēģijā, un mēs vēlamies palielināt finansējumu šajās epidēmijas skartajās teritorijās ar minētajiem mērķiem. Tādā veidā mēs daļu no līdzekļiem, diezgan būtisku daļu līdzekļu, uh, kas paredzēta attīstībai, mēs pārceltu uz humanās palīdzības jomu, jo šobrīd ļoti ātri var rēģēt uz straujiem lūgumiem tieši ar humanās palīdzības līdzekļu palīdzību, jo patīstības līdzekļiem parasti ir vajadzīgs ilgāks apstiprināšanas process, dažāda veida, tur ir vajadzīgs tāds pamatojums kā veselības aprūpas sistēmas stiprināšana un tā tālāk. Bet savukārt humanās palīdzības sniegšanai līdzekļi pieņem krietni ātrāk, un te tiek runai lūk par šie 12 miljonu eiro plus mobilās laboratorijas darbinieku un tā tālāk. Tas ir jau otrais posms, ko mēs izmantojam un cerams arī veiksmīgi mērķi un centīsimies izmantot tātad lūk šos attīstības līdzekļus, lai piedāvātu humano palīdzību šādā veidā. Mēs turpināsim dar, strādāt kopā ar dalībvalstīm un arī ar skartajām valstīm. Iesaistamies, sadarbojamies, protams, arī ar ārstiem bez robežām organizācijas eh, darbā, lai pēc iespējas ātrāk gūtu rezultātus. Un tāpēc, protams, ka arī Eiropas parlamenta atbalsts ir ļoti būtisks tā, lai Eiropas Savienība varētu pēc iespējas straujāk un efektīvāk rēģēt uz šo slimības eh, uzliesmojumu. Es priecājos, ka arī padomnāts klajā ar ļoti spēcīgu atbalsta paziņojumu, sakot, ka, lūk, ir vajadzīga visaptvaroša reakcija no Eiropas Savienības puses eh, uz šo krīzi. Es turklāt esmu sazinājis ar Itālijas prezidentūru, lai koordinātu dalību valstu rīcību ņemot, ka gaidām neformālā uh, ministru tikšanās pēc pāris mēnešiem, cerams, ka secinājumi eh, tad tiks apstiprināti arī vispārējo lietu padomā. Lielas paldies par jūsu uzmanību un ar, nepēc, ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja tādi jums rastos. Thank you, Commissioner, for your... Paldies, komisārkungs, paldies par jūsu paziņojumu. Varam sākt diskusijas. Darbu organizēsim kā parasti. Vispirms došu vārdu koordinatoriem, grupu koordinatoriem. Tas būs pirmais jautājuma rauds. Un pēc tam blokā visi, atņa, visi deputāti, kas vēlēsies ko papildus vaicāt. Pirmais Pīters Līs no Tautas partijas, un es gribētu viņu lūgt tomēr iekļauties divās minūtēs, lūdzu. Jā, Jā paldies priekšsarētāji, paldies komisāram Tonijam Borgam. Vēlos pateikties par komisijas paveikto. Tas ir ļoti mērķiecīgi un dalību valstīs tā tas tiek arī saskatīts. Risks, ka iedzīvotāji Eiropas Savienībā inficēsies, ir ļoti neliels. Vācijā bija pacients un cilvēkiem skaidri jāpasaka, risks, ka kāds inficēsies Vācijā ir ļoti minimāls, bet palīdzība ka kāds starptautiskajā sabiedrībā palīdz inficētajiem, viņš tiek aprūpēts, nevis vienkārši nomirst. Tas ir ļoti svarīgi. Tomēr tas ir mūsu pašu interesēs cilvēkiem uz vietas palīdzēt, pat ja inficēšanās risks eh, mūsu iedzīvotājiem ir ļoti neliels. Tomēr mēs saskaramies ar eh, masīvu katastrofas iespēju. Ja Rietumā Afrikā netiks galā ar šo epidēmiju, tad uh, sāksies jauna bēgļu plūsma, policiskie nemieri un viss pārējo, kas ar to saistīts. Līdz ar to ir jāizrāda solidaritāte pret tiem, pret tiem cilvēkiem, kas cieš. Es nezinu, vai uz mani jautājumu eh, Tonijā Borgam vai Giovanni Labija atbild. Pirmdien biju Berlīnē un Angela Merkel manā klātbūtnē eh, tikās ar ārlietu komitejas priekšsarētāju Vilmāru Broku vairāk līdzekļus Ukrainai, vairāk līdzekļus eh, Sīrijai un Irākai piešķirt. Un dzirdēju ar valdības sarunās eh, arī piešķirt vairāk līdzekļus cīņai ar ebolas vīrusu. Parlaments eh, vienmēr budžeta sarunās ir runājis par to, ka mēs neesam gatavi katastrofām. Mums nav rezerves. Tagad mums ir trīs katastrofas kur lab, pamatoti tiekam aicināti sniegt atbalstu, vai budžeta ziņā mums ir kaut kas jāgroza budžetā, lai mēs vispār varētu palīdzēt, jeb tomēr ir kaut kādas rezerves, un Giovanni un viņa kolēģi tik labi ir veikuši sarunas, ka tas būtu iespējams. Tas tāds politisks jautājums un svarīgs, vai mēs esam spējīgi rīkoties šādu katastrofu gadījumā. Paldies! Paldies, sociālistu vārdā. Nā, eh, nākamais runātājs. Grote. Jā, nu, tas, ko komisārs šeit sacīja, šie skaitļi ir iespaidīgi, šausminoši iespaidīgi. Miljons karantīnā, 20 tūkstoši miruši un pasaules sabiedrība diplomātiski izsakoties, e, e, vienkārši noskatās. Līdz ar to jautājums, kas saistīts ar pētniecību. Ko mēs no e, šī varam mācīties? Vai pētniecības jomā attiecībā uz šīm slimībām, epidēmijām ir kaut kas, kas ļautu mums virzīties uz priekšu? Un Pēters Līdz jau pieminēja Es tad arī droši vien vērsīšu mūsu priekšsarētājiem, ko vai mēs varam finanšu līdzekļu veidā kaut ko palīdzēt, jo tik tiešām tas viss ir ļoti, manuprāt, skeptiski vērtējums mūsu iespējām, bet pārskatīšanā tas ir skaidri jāpasaka pasauli, kā tā bija pirms deviņiem mēnešiem, ir ievērojami mainījusies. Ir daudz lietas notikuši, ko mēs pat uh, sapnī nevarējām iedomāties, un Eiropā ir jārīkojas, tam ir jābūt atbilstošiem līdzekļiem pieejamiem, arī veselības aprūpē, visā pārskatīšanā tas būtu jāpanāk. Un paldies komisāram, šajā sasaukumā viņš pēdējo reizi ir, paldies viņam par labo sadarbību. Ir tīpaši attiecībā uz tabaks izstrādājumu direktīvu, tur bija grūtības, es zinām, cik tur bija grūti bet toreiz Tonija Borgs uzklausīšanā solīja un vēl pirms Ziemassvētkiem izpildīja, ko solījis. Par to viņam arī personīgs paldies no manis un bija patīkami ar jums sadarboties. E e. Paldies, EKR eh, grupas vārdā Piekskungs. W czasie pokoju gotuj się do wojny. Liels, liels paldies! Ir taču šis zināmais teiciens, ja vēlties mieru, tad gatavojieties karam. Un tas, ko piedzīvojam šobrīd, ir tas, ka, nu, atsevišķi notikumi var tiešām sāsināties un novest pie būtiskas krīzes. Es negribētu, lai Eiropa rīkojas līdzīgi, kā tas bija pirms pāris gadiem, kad tā cīnījās ar cūku gripu. Toreiz arī tika pieņemta tādas pēkšņi saraustītas e, darbības. Tika saražot kaut kādi medikamenti. Un pēc tam visas šīs neizmantotās vakcīnas vēlāk bija vienkārši jāizmet ārā. Es domāju, ka ir e, pienācis laiks paskatīties acīs tai problēmai, kas saistīta ar šādu tipu slimībām vispār. Atcerosimies Danielu Defonu, viņa Robinsonu Krūzo, viņš savu, savu laiku ap, ļoti labi aprakstīja situāciju 18. gadsimtā ar epidēmijām. Toreiz visi angļi cīnījās ar mēri, Un mēs līdzīgi šobrīd darbojamies, īstenot tikai tādas pēkšņas uz vietas kaut kādas pagaidu darbības, un tad milzīgs plašsaziņas līdzekļu gāziens ar negatīvu informāciju un sliktām ziņām. Toreiz cūku kripas laikā turistu autobusiem vien devās uz uh, slimnīcām, lai iepirktu vakcīnas. Nu, es negribētu, lai tāda situācija atkārtotos. Mums ir vajadzīga arī profilaks un pamata pētniecība. Galu galā Eiropā ir vesels lērums zinātnieki, kas strādā pie vakcīnām, kas um, dažāda veida um, citām lietām. Bet tas, ko es gribu zināt, vai Eiropas Savienība šādu pēc, šādas pētījumus finansē? Lielas paldies! Tālāk Gebrandīkungs. Nē, es runāšu Gebrandīkunga vietā, saka Bieders kundze. Es domāju, ka, protams, mēs visi jūtam līdzi šiem ebols uzliesmējumu upuriem. Tā, tas ir skāris tādas valsts iedzīvotājs, kas tāpat jau ir attīstības um, trūkuma skārti Un tāpēc ir vajadzīga pavisam reāla darbība, aizsardzība arī nākotnē pret ebolu. Oksfordā, un, Oksfords universitātē ir institūts, šobrīd varētu rīko, rīkoties pavisam ātri, un viņi to jau dara turpmākajās pāris dienās. Viņi jau uzsāks izmēģinājumu uz cilvēkiem attiecībā uz profilaktisko vakcīnu pret ebolu, un tas, protams, ir bijis iespējams tikai tāpēc, ka šis institūts saņem finansējumu no Eiropas, finansējumu no Eiropas Savienības. Finansējums valsts veselības sektora pētniecībai ir no ES un arī no ECCEP Un interesanti atzīmēt, ka kamēr mēs finansējam tādus nelielus projektus, kas komerciāli nevarētu nest peļņas, citi Eiropā saka, lūk, ka tirniecība jau varētu visu atrisināt. Tā nav taisnība. Es domāju, ka interesanti konstatēt, ka vienīgā savukārt institūcija, kas pētniecību veids Amerikā ebols kontekstā, uh, ir e, institūts, kas darbojas e, pie tā, lai izpētītu, vai ebolu varētu izmantot kā bioloģisko ieroci. PVO savukārt, es runāju, Pasaules tirnicības organizācija tomēr atzina, ka šis ir kā cits e, gadījums. Mēs strādājam, šīs institūts strādā kopā ar Dienvidu un Rietumu Āfrikas e, uzņēmumiem, organizācijām un e, varēs ražot vakcīnas un var sagatav, sa, sa, saražot tūkstošiem vakcīnu. Jau ir sāc, sācies ražošanas darbs. finansējumu atbalstījām arī mēs, un es domāju, ka mums ar to vajadzētu lepoties. Es domāju, ka mums jāpaskatās arī uz mācībām, ko esam no tā visa guvuši. Mēs nezinām, kas mūs gaida aiz nākamā stūra tas droši vien varbūt būs kaut kas atkarīgs nekā, atšķirīgs nekā tas, kas tiek pētīts šobrīd, bet ir taču iespējas izmantot šādu ekspertīzi salīdzinošā veidā. Mēs atzinīgi vērtējam finansējumu, un tas bija iespējams tāpēc, ka fa, dok, doktors Fāra sas, uzņēmās inicīvu. Tas viss ir ļoti saistīts. Mums jābūt ļoti e, priecīgiem, ka esam spējuši paraudīties šo jautājumu tālredzīgi, bet mums ir jāspēj aiz, aizsargāt finansējums. Ja redzam, uz, skatāmies uz finansēju, kas nākamos pāris mēnešus paredzēts finansējumam, tā viņš šķiet, ka šo līdzekļu tomēr nepietiek. Jo var gadīties, ka kaut kas tāds, kas mums nešķiet svarīgs šodien, nākotnē var ieņemt pilnīgi citu nozīmi. Un tāpēc es domāju, ir jādomā par finansējumu, ir jāatbalsta eh, tādi institūti kā šis Oksfords Universitātes institūts, un par to tik arī gribēju teikt paldies. Tālāk goja grupas vārdā Konečnas kundze. Kliju, uh, eh, jā, začnu možnā netradičņa. Jā, paldies. Iesākumā pavisam tradicionāli eh, vēlos jums nolasīt izvilkums no ārstu uh, ziņojuma, ārstu bez robežām ziņojuma, kur viņi saka, ka, lūk, pasaule ir sastāpusies ar kārtējo neveiksmi. Tās valsts, kurām ir pilsoniskā un militārā kapacitāte, medikamenti, ārsti, e, šobrīd tam ir jās, jārīkojas un jānodod savu resursi e, skarto valstu rīcībā ir jāspēj nosūtīt uz skartajām valstīm arī ārstu komandas medikamenti, lai apturētu uzliesmojumu. Tas, ši, tas tā rakstīts vakardienas ziņojumā. Vakardien tikās pasaules mm, veselības organizācijas pārstāvi, un ja jūs lasāt šos pēdējos trīs mēnešu ziņojumus, tad jāsaka, ka šie ziņojumi nebūtu nav mainījušies. Eiropa nedara pietiekam, mēs to vien dzirdam. Uh, Mums ir taču šīs specializētās ārstu vienības, un man tiešām rada bažas e, un satraukumu tas, ka mēs runājam par to, ka mēs vēlamies kaut ko ev evakuēt šeit. Nē, mēs taču vēlamies visu šo epidēmiju ierobežot, apturēt. Mēs nevaram no turienes evakuēt šo vīrusu. Un tad tādā gadījumā gan ebola pēkšņi atradīsies Eiropā. To nevaram darīt. Par to mums arī vajadzētu runāt. Ja Mūsu organizācijas, par kurām visi mēs te runājam, arī komisārs tāpat, e, lūdzu mums būt aktīviem, tad mēs nevaram kaut kā individuāli dažādi izrīkoties. Mēs esam Eiropā, mēs esam vienots veselums. Un tāpēc es gribētu izteikt aicinājumu mums visiem rīkoties tā, kā ir pareizi. Ļaujiet man jums uzdot vienu jautājumu kas arī saistās ar ebols vīrusu. Ko tad darīs Eiropas Savienība? Attiecībos tiem uzņēmumiem, um, kas ražo medikamentus, kas nebūtu nav šobrīd tik uh, komerciāli peļņu nesoši, ņemot vērā, ka tie jāpiegādā pa velti. Vai pastāv kaut kāda projekta attiecībā uz zinātnisko izpēti? Ir taču tādas eh, slimības, kas ienāk arī pa sētas durvīm, kurām mēs nepievēršam uzmanību. Mums jābūt ļoti modriem. Un jāspēj īstenot profilaks, lai līdzīgi veidu uzliesmums un epidēmijas nākotnē nepiedzīvotu. Ebola jau nav nekāda jauna slimība, mēs vienkārši bijām to gandrīz jau aizmirsuši. Un es gribētu, lai tas tomēr tiktu atkal celts dienas gaismā. Man vēl viens jautājums. Uh, Vai ir iespējams īstenot arī tādus pasākumus, kas ļautu medikamentus daudz ātrāk izvirzīt cauri visai šai apstiprināšanas procedūrai? Atsevišķus procedūras nereti ir ļoti garas, laikietilpīgas. Un tas, protams, neļaus nonākt pie ātriem risinājumiem epidēmijas apturēšanā. Paldies, lūk, tāds jautājums. Palāk arī Vāzī kundze. Paldies priekšādātāji. Bārga kungs, jāsaka, es esmu diezgan šokēta, eh, lasot jūsu paziņojumu. Es lasīju jūsu vārdus eh, avīzē Figaro Francijā. Tur bija teikts tā, lūk, risks ir ļoti zems, problēma Afrikā ir gan, bet mums, Eiropiešiem, hm, mums viss ir kārtībā, riska nekāda. Nu šāda veida paziņojumi, Bārga kungs, jāsaka, mani vienkārši šokā. Šokē. Nē, jūs sakat, lūk, mēs esam aizsargāti, mums te visāds drošības šurpa, turpa, vēl kaut kas. Uh, Un tā ir tikai Āfrikas problēma. Bet mēs taču esam zināmā mērā kolonizatori. Tā tas bija. Tad kur tad paliek ētika? Ir taču ļoti daudz arī tādi mūsu valsts iedzīvotāji, kas nāk no šīm Āfrikas valstīm, ka tās ir arī viņu valstis. Nu, es, piemēram, satiku ekspertus no Gvinējas, un viņi savukārt saka, ka nebūtu nav miera šādam, nav pamata šādam vēsam mieram. Uh, pastāv Āfrikā pavisam reāla problēma, viņa teica, jo problēma ir tāda, ka jūs satiekaties, piemēram, ar ekspertiem no Konakrī, viņi saka, ka šajās slimnīcās nav pat dzeramā ūdens. Ir pieprasīti materiāli, man ir pieprasīti Francijai un citām uh, bijušām kolonizatoru valstīm, viņiem nav masku, ko likt, viņiem nav, piemēram, termometru, ko varētu um, di no distances mērīt temperatūru, jo tas tomēr ir vajadzīgs, lai nevarētu um, inficēties. Pietrūkst infrastruktūras, pietrūkst primitīvu materiālu. Vienalga visā šajās valstīs, Lībērijā, Gvinējā, visur citur. Viņš saka, ka tā ir ārkārtīgi steidzams, starptautiski steidzams ārkārtas stāvoklis jo cīņa pamazām tiek zaudēta. Un jūs nākat klējā šādiem paziņojumiem. Un tas savukārt, nu, manā acīs nozīmē, lūk, nē, nu labi, mums gar to nekādas daisas, tur tālu Āfrikā kaut kur neborkungs, es ne, nevaru atbalstīt šāda veida izteicienus. Tas ir briesmīgi. Mēs nevaram šā izturēties pret atti, šādi izturēties pret astības valstīm un Āfriku. Es domāju, tā faktiskā problēma, kam jūs arī nepieskārāties, un tas ir viens no šķērsliem, ko piemin visi eksperti, uh, un starp citu ir ļoti e, maz tādu ekspertu, kas šai jomā ir specializējušies, ir tas, nu, kāds ir tradicionālais kultūras slānis. Nu, pastīsimies, kas notiek slimnīcās. Tur ir vesels lērums afrikāņu, kas vienkārši dodas prom no slimnīcām, jo viņi netic e, tam, ka palīdzēs viņiem kaut ko tur izārstēt. Viņi uzskata, ka Baltija viņiem šo slimību ir atnesuši, pielaiduši, un viņi mūk no šīm slimnīcām. Ir taču šie cilvēki jāizgla, jāizglīto. Ir jāatrod tādi vārdi, kas viņus pārliecinātu, ka tā ir ebola un nevis kaut kāda balto vaina. Un attiecībā uz vakcīnām. Es zinu, ka ir aptuveni izstrādāta šī vakcīna, bet nav pilna pārliecība, vai tā strādās un tālāk, bet te nu gribu teikt, lūko, ir jāpļ ļoti jā, ļoti uzmanīgi jāskatās, jo mēs nemaz nezinām, kāda varbūt ir sekundārie blaknes šīm jaunisgudrotajām vakcīnām, ja tās netiks pietiekami pārbaudītas. Jābūt ļoti uzmanīgiem arī šajā ziņā. Tas ir tas, ko es gribēju vēl pateikt. Tātad uh, uzmanīgi klausieties tajā, kas notiek. E adesso l'intervento è l'ultimo gruppo, per gruppo FDD. Eh. Labi, paldies. Pedičīnī kungs FDD grupas vārdā. Paldies priekšsarētājiem, paldies komisāru kungam, ka ieradāties šo pēcpusdienu pie mums. Es vēlētos koncentrēties uz to, ko jūs sacījāt, ka mums ir jāpalīdz viņiem tikt galā ar ebolas vīrusu epidēmiju ne tikai morāli iemeslu dēļ, bet arī tādēļ, ka mums ir jāaizsargā Eiropas iedzīvotāji šāda aizsardzības interešu vadīti. Mēs varam teikt, ka tas, protams, ir saistīts ar slēpto migrāciju uz Eiropu, jo šīs plūsmas, mēs zinām, nāk no Āfrikas, tā skaitā no dažām eh, šīm Āfrikas valstīm, kuras skar šīs epidēmijas vai to kaimiņu valstīm. Līdz ar to jautājums jums kādus pakalpojumus komisija, kādus pasākumus atvainojas komisija plānojas veikt, lai eh, risinātu šīs problēmas saistībā ar šīm migrācijas plūsmām un kā mēs tādējādi varēsim arī pasargāt sevi no ebolas vīrusu. Jā, mēs eh, ar to esam noslēguši izteikumu daļu politiskajām grupām un došu vārdu komisāram atbildēt šiem jautājumiem. Pēc tam dosim vārdu jautājumiem pārējiem deputātiem. Atbildēšu Vāzī kundzei, e, jo biju pārsteigts, jo es tiešām ļoti centos šoreiz vēl vairāk nekā agrāk, lai pateiktu to, ka mēs nevaram tā tik šauri domāt, aizsargāsim e, tikai sevi un mums vienalga, kas notiek Āfrikā. faktiski savā uzrunā es tieši šodien sāku to, ko darīt, lai palīdzētu Āfrikas valstīm. Un tikai pēc tam es teicu par to, ko mēs darām, lai aizsargātu sevi, pa, aizsargātu sevi pašu. Kaut arī, tehniski runājot, ja es ļoti stingri pieturētos pie protokola un kompetences, es uzrunātu jūs tikai par to, ko mēs darām, lai aizsargātu savus pilsoņus, bet labi zinot, ka mēs, ka es saņemtu nosodījumu, tā kā es tas darīju, tad es teiktu, ka es esmu morāli Un paldies, ka Metičīnī kungs to pieminēja, ka mums ir morāli pienākums palīdzēt. Aizmirsīsim par līgumiem, kompetencēm, ir morāls pienākums. Un šis morālais pienākums izriet no fakta, ka pasaules turīgākai daļai ir jāpalīdz tām valstīm, kas ir ne tikai nabadzīgas ekonomiski, bet tajos ir tikko beigušies pilsonis karš un tagad saskarušās ar ebolas epidēmiju subsidaritāte, kā es pēc tam sacīju, pat ja mēs apturam šo slimību tur, mēs tādējādi palīdzam arī sev, ja mēs abas lietas varam izdarīt reizē, kāpēc to nedarīt? Bet egoistiski man bija jāpiemina arī temats par to, kā mēs varam palīdzēt sev. Tas ir mans pamatdarbs - aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņu veselību. Un tad ir citi komisāri, viens, divi, trīs, kas ir atbildīgi par ārējo aspektu, kā palīdzēt viņiem, bet manas runas pirmā daļa bija saistīta ar konkrētiem projektiem, nevis ar konferencēm Ženēvā vai pētījumiem un semināriem, bet ar konkrētiem projektiem, kas jau notiek šajās valstīs, kā mobilās laboratorijas, speciāls nosūtīšana tur. Un es publiski vēlos pateikties šiem brīvprātīgajiem, kas uh, savu uh, risku dodas tur, protams, ar zināmām garantijām, ka jā, viņi kaut kas notiks, viņi tiks evakuēti, un es nedomāju, ka tas ir egoistisks arguments, tas ir altruistisks arguments. Es parādu savu altruismu, dodoties tur, lai palīdzētu šīm valstīm, bet vismaz garantēt man, ka ja kaut kas notiek, man ļaus atgriezties Eiropās, eh, saņemt eh, ārstēšanu Eiropā. Runājot par medicīnisko evakuāciju, mēs runājam par palīdzības palielināšanu šajās valstīs, jo savādāk mēs neatradīsim brīvprātīgos, kas ir gatavi doties tur. Tas pats ir attiecināms uz aviolīnijām. Dažas aviolīnijas aptur lidojums uz šīm valstīm. Un Pasaules veselības organizācija un Eiropa doma aicina palielināsim kontrols lidojumu laikā, bet ļaujiet lidojumiem turpināties, jo savādāk mēs izolēsim nevis slimību, bet šīs valstis un pasliktināsim situāciju šajās valstīs, jo humanitārā palīdzība nenonāks tur. Cilvēki nevēlēsies brīvprātīgi doties palīdzēt. Humanitārā palīdzība tur nenonāks tā kā dažas kaimiņu valstis censtīsies saglabāt šo ierobežojumu, bet nu vismaz ļaus manai palīdzībai tur nonākt. Es tāpēc vēlos skaidri pateikt, kā Pikas kungs sacīja, centos panākt to, ka tiek atzīta, ka problēma pastāv, starptautiska problēma, bija poliolīte epidēmija, Pasaules veselības organizācija arī to pasludināja par starptautisku epidēmiju, tāpat arī mēs, respiratoris sindroms, kas vēl infekciozāks ir nekā ebola, bet tāpat laikā mums jābūt ļoti piesardzīgiem, lai neradītu paniku, kas noved pie neracionāliem lēmumiem. Un mēs zinām, ka panika mēdz novest pie neracionāliem lēmumiem. Un tur ir ļoti smalka padarīšana, kā palikt modriem, bet tāpat laikā nodrošināt, ka mūsu iedzīvotājiem risks ir zems. Mums jāsaka to ne, nevis tāpēc, ka mēs vēlamies koncentrēties uz epidēmijas plešanos ierobežošanu, bet mums arī jānomierina saviedzīvotāji, bet ja mēs varam izdarīt abus, kāpēc to nedarīt? Un šodien es runāju ļoti skaidri šajā ziņā. Vai būs pieejami līdzekļi un eh, no kurienes radīsies šie līdzekļi? Es esmu sacīju, ka Pasaules veselības organizācija nosūtījusi vēstuli pavisam nesen, kas ir adresēta uh, visiem veselību ministriem un ministriem, kas atbildīgi par civilo aviāciju. Viens par ceļojuma aizliegumiem, par to, cik svarīgi ir neizolēt šīs valstis, jo es varu citēt, ka cilvēki mirst, jo veselības aprūpas speciālists nevar nonākt epidēmijas skartās valstis. Un tad bija arī veselē aicinājums pusmiljārdu eiro finansējumu piešķirt, lai varētu ierobežot šīs slimības izplašanos. Protams, ne tikai uz Eiropas Savienības attiecās, bet uz visām ANO dalību valstīm. Pasaules banka, ja nekļūdos, esmu eh, gatava 125 miljonus, ASV vēl 125 miljonus Mums ir nepieciešams izvērtēt eh, situāciju ar attīstības līdzekļiem, jo esmu pārliecināts, ka daļu no šiem līdzekļiem var pārdalīt humanitārai palīdzībai, un pārējais varētu būt kā ilgtermiņa ieguldījums šīm veselības aprūpas sistēmām, kas ir tuvu sabrukumam šajās valstīs. Tas jau ir īstenots sā, tas vismaz sākuma posms, izveidojot un izvietojot šīs mobilās laboratorijas. At, radošu izdomu un sadarbību mums izdosies atrast nepieciešamos līdzekļus, lai Eiropas Savienība neatpaliktu starptautiskās palīdzības sniegšanā šajā jomā. Tad bija divi jautājumi par pētniecību. Šobrīd tur ir divi projekti. Viens no tiem ir tas, ko Bedras kundze Oksfordas universitātes, kur daļēji finansē arī Eiropas Savienību un daļēji arī medicīnas pētniecības padome apvienotajā karalistē. Un esmu saņēmis informāciju, ka no septembra vidus, ja tiks saņemtas atļaujas pētnieciskās komandas, uh, varēs sākt vakcinēt brīvprātīgos no septembra vidus. Tātad, tā, tas ir ebolas vakcīnas eh, izmēģinājuma posms uz cilvēkiem, un ir vēl viena, ko ASV Nacionālais veselības institūts un GlaxoSmithKline ir izstrādājuši to arī finansēs starptautiskais konsorcijas tā kā pētniecības līdzekļi ir pieejami arī apvāršana 2020 ietvaros, kas, manuprāt, ir vienīgais fonds, kur eh, nav saņēmis budžeta samazinājums. Tieši pretēji finansējums ir palielināts par aptuveni 80 miljārdiem eiro, kas ir eh, novirzīti pētniecībai un 7-8 miljārdi veselības aprūpas produktu un vakcīnu pētniecības jomā. Protams, tas prasīs zinām laiku, Veselības eh, aģentūra ir sasaukus darba grupu ar vakcinācijas jomas speciālistiem, un šīs darba grupas mērķis ir ievākt vairāk informācijas par eksperimentāliem ārstēšanas procesiem un vakcīnām, kas šobrīd tiek izstrādāts PVO atļauj ārkārtas eh, pētījumus eh, un izmēģinājumus pat uz cilvēkiem ārkārtas situācijās, lai eh, šīs vakcīnu izstrādes varētu tikt izmantots arī uz cilvēkiem. Šeit ir runa tikai par ebolu pētniecību, bet arī par citām slimībām, kas varbūt nesasniedz epidēmijas līmeni, bet var to izdarīt nākotnē. Un neaizmirsīsim, ka ir arī citas ārkārtas situācija - Mars, poliomielīts un citas. Manuprāt, mums ir nepieciešams vairāk strādāt pie koordinēšanas. Ir ārkārtas situācija koordinācijas eh, centrs, eh, komisārs Georgievs atbildībā, ar to mēs sadarbojamies, tāpat arī tiekamies regulāri, apmainamies ar informāciju, uzraudzam situāciju par eh, Džons varbūt var painformēt par saskaņā ar pārobežu veselības aprūpas direktīvu izveidoto padomu. Un cerams, ka mēs nākotnē varēsim efektīvāk rēģēt uz šādām situācijām. Ar jūs atļauju Džonam došu vārdu. Paldies, komisārkungs, par veselības drošības komitejas darbu. Tā ir izveidota saskaņā ar nesen pieņemto lēmumu par pārobežu veselības draudiem pagājušā gada oktobrī. Tā darbojās jau šīs krīzes ietvaros, kā komisārs sacīja, arī poliomelīti epidēmija un mars vīrus. Tā es vēlos pieminēt arī dalību valsts. Arī tās saskarās ar lielu spiedienu resursu ziņā. Tā, tā, tā, uh, krīzes ietvaros jau tas viens no vājākiem punktiem. Un tieši kapacitāte dalību valsts līmenī, bet man jāsaka, ka dalību valsts reaģēja ļoti profesionāli, ļoti ātri uz šo krīzi, piekrita uh, šiem būtiskiem pasākumiem, rīcību avi, avio ceļojumu aspektā. Un tā kā Veselības drošības komiteja ir parādījusi, kā tā var operatīvi pārvaldīt šos pasākums Eiropas līmenī. Tāpat mums ir pieejama arī elektroniska brīdinājuma sistēma, kur e, ir parādās tūlīt pat ziņas par aizdomu gadījumiem. Mums ir ļoti laba e, kopaina par situāciju Eiropā, Āfrikas un Eiropas līmenī šeit problēma situācija varbūt ir to, kā šos gadījumus identificē Āfrikā, kur nav tādas pašas laboratorija iespējas kā mums. Skaidrs, ka šīs aplēses par gadījumu skaitu Rietumā Āfrikā visdrīzāk ir pārāk mm, tālu no realitātes, tad reālais skaits ir lielāks. Paldies! Un tagad sāksim otro jautājumu kārtu. Grostets kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, ir jau vienmēr diezgan sarūktinoši būt pēdējai, kas uzstājas, jo gal galā visi jautājumi tad ir jau uzdoti. Uh, E, un jums, protams, jāsniedz visa šīs atbildes, tāpēc vairāk tā kā komentārs izteikšu, nevis jautājums. Jūs runājat arī par avio kompānijām un viņu lomu, jūs jau tur atbildējāt. Es domāju, ka šai kontekstā, diemžēl, mums ir e, no nu, arī jāgūst tāda praktiska pieredze tam, kas notiek ar epidēmijas izplatīšanos tūk Āfrikas kontinentā, ar slimību, ko mēs nezinām, kā izārstēt. Šobrīd Eiropā mēs it kā apzināmies, kas norisinās tur, bet domāju, ka šīs emocijas var pavisam viegli pārvērsties panikā, ja pēkšņi Eiropas kontinentā parādīsies atsevišķi ebolas gadījumi, saslimšanas gadījumi. Par to ir ļoti, nu, mums ir jāpiedomā. Jūs ļoti labi pastāstījāt, protams, ka ir nepieciešams tāpēc šo epidēmiju ierobežot, jo, jo vairāk tāpēc, ka mēs nezinām, kā to ārstēt atšķirībā no citām epidēmijām. Mums ir jāpalīdz, protams, attiecīgajām Āfrikas valstīm tieši to arī izdarīt. Un kas vēl ļoti svarīgi, pat ja jūs negribat dramatizēt šo situāciju, tad tomēr um, Pasaules veselības organizācija prognozē situācijas sāsināšanos turpmākajos mēnešos, tas jāceras. Un, ja pareizi saprotu, um, tad, nu, būs ļoti daudz vēl bojā gājušo, un jūs skaidrojāt, ka, lūk, veselības aprūpas sistēma Riet, Rietumā Afrikā grasās sagrūt. Un tā jau šobrīd ir ļoti katastrofāla situācija, kas notiks tālāk, un tāpēc ir vajadzīgs steidzam pasākumu. Bet eh, vēl vairāk nekā šī veselības aprūpas joma ir taču kaut kā jāpalīdz eh, arī ne tikai risināt šo situāciju, bet arī ir vajadzīgs finansēt pētījumus. Padomi tāpat laikā regulāri mūždien samazina budžetu pētījumiem. Uh, pētniecībai un īpaši medicīnas pētniecībai ir vajadzīgs šobrīd nepieciešamais finansējums. Jo es nevaru piekrist arī, vaz, piekrist arī Vāzija kundzei, ka lūk, tik viegli var ātri atrast vakcīnas un ko nē. Ir Pat ja ir kaut kāda sekundāra centieni, ir taču jāpanāk to, ka šīs valstis gūst labumu no atklātajām vakcīnā, vakcīnām un iespējas vakcinēties. Ir vajadzīgs finansējums pētniecībai medicīnas jomā, un to es gribētu vēlreiz uzsvert. Oui, merci, président, monsieur le commissaire. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, es biju referents no parlamenta puses, kad strādājām pie lēmumu par. E, ārstiem bez robežām par finansēm. Toreiz bija divi ar pusgada darbs, trialogs. Šķi, ļoti labu darbu veicām kopā ar komisiju, arī ar padomu. Toreiz ir, īrijas prezidentūras laikā. Jau stundu mēs par to. Um, stundu par to runājam, bet nekad ne, neesam pieminējuši vēl tā arī Džina Rajana un eh, ārsti bez robežām lēmumu, un ka šīs lēmums ļauj mums attiecīgi mm, līdzekļus piešķir. Nu, komisārkungs, man ārkārtīgi žēl, ka šo visu šos pēdējos mēnešus, jau kopš ziemas mēs zinām, ka pamazām šis vīrus atkal parādās un viņš ir letāls. Neviens, neviens pat šeit Eiropā nav pacēls balsi, lai pateiktu atsevišķām dalībvalstīm, valstīm, ka, ir jā, ka bija taču lēmums, kas uzlika koordinācijas pienākumu Eiropas mērogā. Nerunāja par panikas radīšanu, nē. Var taču pateikt, ka lūk, Vācijā, piemēram, Itālijas prezidentūra var teikt, jā, lūk, ir vajadzīga koordinācija Eiropas līmenī, lai nosūtītu veselības aprūpas darbiniekus uz vietas. Tas ir signāls, un tas nav ticis darīts. Ne Itālijas prezidentūra, ne Vācija nevēlējās šo koordinācijas funkciju uzņemties un arī uz vietas eh, šāds lēmums būtu vajadzīgs. Mums taču ir jāspēj arī uz vietas būt vienotiem, lai teiktu, ka, lūk, šādu vīrusu gadījumā mēs varam eiropeiski organizēties un palīdzēt strādāt kopā, dot pievienoto vērtību, lai aizsargātu eiropiešus. Es domāju, ka ļoti būtiski komisāra kungs šai paziņojumā pieminēt arī to. Un noslēgumā attiecībā uz pētniecību. Ir tiešām ārkārtīgi skumji, nožēlojami. Tas taču nav nekāds vīrus, ko mēs esam iepazinuši pirms trim mēnešiem, nē. Mēs viņu jau nezinu, jau pirms gadsimtiem jau zinājam, mēs pazīstam šo vīrusu. Un visi šie nāves gadījumi Āfrikā, kas atkal, kad tas atkal paradies, nekas vairāk kā 3000 miršo kopš ziemas, kad pirmais gadījums tika konstatēts. Un mēs nesam darījuši pietiekami. Tad tiek runāts, lūk, 20 tūkstoši, nu jā, tad mēs nesāksim kaut ko darīt. Tad būs karantīna un tā tālāk. Vajadzēja būt karantīnai jau no paša sākuma. Un pētniecībai vajadzēja iet pilnā sparā. Es nezinu, kāpēc tas tā nav noticis. Nu, varbūt arī Vāzija kundze nebū, nepiekritīs man, bet es domāju, ka viņi nevarēs arī būt man pilnībā preti tomēr šai ziņā. Grazie, adesso mister eh, Dem. Paldies. Demesmaker, kungs tālāk. Dank u wel, uh, voorzitter. Een aantal van mijn vragen zijn al beantwoord, dus ik kan kort zijn en ik moet... Uh... Liels paldies. Es mēģināšu izteikties īsi. Es varu pievienoties iepriekšējiem runātājiem, jo īpaši par ņēkungam. Es eh, biju ēnu referents šim ziņojumam, un man bija gods mm, piedalīties pie šie jauno tiesību aktu gatavošanas. Kopš 2013. gada vidus eh, šie tiesību akti ir stājušies spēkā. Gribēju vēl mazliet izteikties par to, ka um, šī komiteja ir atbildīga par krīžu situācijām un uh, šķiet, ka ir pienācis laiks ātri reaģēt um, šādās ārkārtas situācijās. Arī dalību valstīm šeit ir uh, savi pienākumi, ko veikt. Tas attiecas gan uz um, aprūpas personālu, gan arī uz pilsoņu informēšanu. Kā jūs vērtējat šīs komitejas darbu, jo īpaši, ja runa par ebolas vīrusa izplatību un attiecībās jaunajiem tiesību aktiem, uh, ko mēs nesen pieņēmām. Vai tiešām var tagad mm, novērot labāku un ātrāku koordināciju? Dalību valstīs arī ir jāveic pasākumi, un vai mm, komitejā par to ir runa, proti par to, kā šos pacientus uzņemt dalību valstīs? Vai ir arī atbildīgie um, mm, biroji iestādēs, kāda rīcība tiek plānota, un vai mēs varam šeit domāt par tiešām reālu uzlabošanos situācijā. Paldies, Pelcaukungs, tagad. Biztos úrnak a világos tájékoztató. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies, priekš, eh, komisāra kungs, par sniegto informāciju attiecībā uz ebolas vīrusu. Mums ir jāpriecājas par to, ka vīrus vēl nav ieradies Eiropā, taču man jums ir jāatgādina, ka septembrī vairāk, vairāki studenti ieradīsies Eiropā no šīm valstīm. Ir universitātes, no kurām ieradīsies simtiem studentu. Vai uh, viņiem būs jāaizpild anketa, tad, kad viņi ieradīsies, uh, Ņemot vērā 20 dienu inkubācijas periodu, es domāju, ka mums būtu vajadzīga arī tālāka kontrole un izmeklējumi. Protams, nevajadzētu šeit uh, izraisīt paniku. Ko komisāra kungs domā par to, ka budžeta pozīcija šīm aktivitātēm tiks samazināta par 5%. Par amerikāņu vakcīnu. Vai ir iespējams pātrināt medikamentu autorizāciju Eiropā? Un pēdējā ideja par cēloņiem aiz šīs slimības. Es domāju, ka ir gan sociālie, gan arī citi faktori, kas ir saistīti ar šo slimību. Tagad tiek izmantoti gan dabas, gan cilvēku resursi pašreizējā veidā. Varbūt varētu uzskatīt arī par šīs slimības cēloni. Kā jau jūs norādījāt, Uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir tikai viens ārsts šādās Āfrikas valstīs. Mums patiešām ir jābūt atklātiem un ir jāsaka, ka mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai mēs pārvarētu šīs milzīgās atšķirības. Paldies! Tagad pēdējie divi komentāri. Pierikas kundze. Eh, Paldies, priekšēdētāji! Es Vēlētos eh, pievienoties eh, tam, ko minēja referenta kungs. Vasaras atvainājuma laikā bija patiešām daudz smagu notikumu. Krievija, tad ebolas vīrus. Man ir eh, jāatzīst, ka komisāra Borga uzrunā man uh, parādījās ļoti daudz skaidrojumu, un uh, par to es esmu priecīga. Bet, protams, mēs nevaram šeit uh, iekrimt pašapmierinātībā. Šeit ir runa par naudu un par Āfriku. Kāpēc tas velkas uh, tik ilgi? Tāpēc, ka te ir runa par nabadzīgiem afrikāņiem. Ja tas notiktu Amerikā vai Eiropā, tad noteikti viss virzītos uz priekšu daudz ātrāk. Uh, Ja runa par koordinētu pieeju, tad, protams, visam ir jānotiek ļoti ātri. Daudz uzdeva jautājumus un teica, ka šeit taču var uh, ieviest pārmaiņas. Kā Pēters Līze teica, šie ir prioritāri jautājumi. Tieši tāpēc mēs arī uzvarējām vēlēšanās. Eiropas parlamentām par šādām lietām ir jārūpējas Eiropā. Daži no, no mums jūs kritizēja, taču es gribētu jums izteikt komplimentu. Es gribētu pateikties par visu, ko jūs esat veicis. Bet, protams, tas nenozīmē, ka mēs varam a, apmierināties ar paveikto. Šaldi Mauzes kundze tagad. Borg kungs, komisāra kungs, Es domāju, ka jūsu uzstāšanās bija ļoti skaidra, jūs sniedzāt ļoti labas atbildes, runājot par šo sarežģīto un grūto problēmu. Es domāju, ka jūs arī pieminējāt situāciju Āfrikā. Gribēju tikai teikt, ka ne visi piekrīt uh, kolēģei. Protams, mums ir jāsaprot, ka dalība valstīs trūkst kapacitātes, un es uzskatu, ka tā ir viena no galvenajām Eiropas problēmām. Ko mēs varētu darīt? Uh, Jūs teicāt, ka dalība valstīs nav kapacitātes, nav naudas, nav resursu, lai varētu vērsties pret šādām problēmām. Varbūt jūs varētu paust kādas idejas par to, kā mēs varētu šo situāciju uzlabot. Varbūt Eiropas Savienība varētu pārņemt daļu no informācijas, piemēram, varētu sniegt informāciju ceļotājiem, gatavot vadlīnijas veselības eh, aprūpas darbiniekiem. Varbūt ir kaut kas, ko mēs varētu darīt. Domāju, ka lielākā daļa cilvēku, kas atrodas šajā zālē, tiešām vēlētos rīkoties un gribētu, teiksim, piešķirt vairāk naudas pētniecībai, tā lai mēs varētu palīdzēt Āfrikai un arī atrisināt situāciju Eiropā. Beigās es gribētu jums pateikties par ārkārtīgi labo sadarbību, kāda mums ir bijusi pēdējo gadu gaitā, un vēlu jums visu to labāko nākotnē. Lielas paldies visiem kolēģiem par šo otro jautājumu kārtu. Tagad došu vārdu komisāram, lai viņš varētu atbildēt. I... Liels paldies! Liels paldies arī parlamenta deputātiem, kas man ir eh, teikuši labus vārdus, kas ir uh, izteikuši vēlējums nākotnē. Liels paldies par sadarbību pēdējo gadu gaitā, un uh, liels paldies arī par to, ka ļāvāt pieņemt daudzus svarīgus tiesību aktus. Uh, Gribu izteikties pavisam atklāti un varētu jums pastāstīt, kur, manuprāt, mēs esam spēcīgi un kur mums vēl ir vēro, vērojamas vājās vietas. Ja runa par pētniecību, es saprotu Grostetas kundzes paustās pašas. Vienmēr tiek pieminēti amerikāņu projekti, tie ir priekšgalā. Uzskatu, ka šeit ir runa par vairākiem amerikāņu projektiem un arī par vienu Eiropas projektu. Gribētu arī teikt, ka Oksfordas universitātes projekts sāks drīz izmēģinājumus uz brīvprātīgajiem. Tas būs septembra vidū. Attiecībā uz pētniecību Es nevarētu teikt, ka mēs esam spēcīgi, bet mēs esam gatavi. Ja jūs man uzdosiet jautājumus par laboratorijām, tad es uzskatu, ka mēs varam efektīvi darboties. Mēs esam arī bijuši solidāri, mēs esam palīdzējuši tām valstīm, kas nespēja uh, pašas veikt izmeklējumus un analizēt vīrusu paraugus, tad mēs esam nodrošinājuši šo iespēju. Mēs zinām, ko mēs varam paveikt, uz ko mēs esam spējīgi, ja uh, Eiropas kontinentā būtu vērojama vīrusa izplatība. Mēs zinām, kur ir iespēja nodrošināt izolāciju, dažas šādas palātas jau eksistē, ir gatavas izmantošanai. Mazākās valstīs ir telpas, ir ēkas, ko varētu vienkārši pārveidot par izolētām telpām. Nauda. Tā, protams, rada problēmas, taču esmu pārliecināts, ka novirzot daļu no attīstības līdzekļiem, mēs varēsim sasniegt savu proporciju no PVO noteiktā finansējuma slimības ierobežošanai mēs varētu nākotnē saskarties ar problēmām medicīniskās evakuācijas ziņā. Kā mēs saorganizēsimies, lai nodrošinātu šo evakuāciju? Pirmkārtām, ne visām dalībvalstīm ir militārie eh, gaisa transporta līdzekļi. Un jo sevišķi tādi militārie transporta līdzekļi, kas varētu eh, pārvadāt eh, slims cilvēkus. Tāpat arī uh, ir runa par uh, gaisa personālu, kas būtu spējīgi pārvadāt ebolas pacientus. Lībērijā, piemēram, tagad ir gaisa pārvadātās streiks, tāpēc, ka viņiem nemaksā pietiekami daudz, tāpēc, ka nav nekādu garantiju, lai nodrošinātu viņu veselību. Tas, protams, tikai papildina jau esošās problēmas Lībērijā. Tieši tāpēc mēs eh, veicam koordināciju ar piemēram, Sanko ģenerāldirektorātu un citām iestādēm, piemēram, humanitārās palīdzības dienestu un arī ar ārpolitikas dienestiem, lai mēs varētu ko nodrošināt koordināciju, piemēram, militāro gaisa transporta līdzekļu izmantošanu vairākām evakuācijām. Līdz šim eh, šādas evakuācijas ir notikušas ļoti nelielos apmēros, un eh, Spānija, piemēram, eh, evakuēja šo pacientu ar savu eh, militāro transporta līdzekli. Pacients, diemžēl, kā bojā. Lielbritānija arī to var paveikt, bet mazās valstis to nevarēs paveikt. Tieši tāpēc pašlaik, pat šodien, notiek sapulces, lai koordinētu ar Eiropas komisiju šādu veidu evakuācijas. Ja jūs man uzdodat jautājumu, kur mums vajadzētu piestrādāt vairāk un kur ir šis vājais ķēdes posms, tad, manuprāt, tā ir tieši evakuācija. Ja runa par pētniecību un laboratoriju izmēģinājumiem un sagatavotību, tad, ņemot vērā informāciju, ko man ir sniegušas dalībvalstis, kas tiekas katru nedēļu, es uh, uzskatu, ka mēs esam gatavi. Tagad es gribētu atbildēt uz jautājumu, kur es piemirsu. šķiet to uzdeva Pedičīnī kungs par imigrantiem. Pirmā manas atbildes daļa būs mans personīgais izvērtējums, iespējams, ka es maldos. Esmu no valsts, kur ir lielas problēmas, tāpat kā Itālijā un Grieķijā. Mēs ciešam no migrācijas plūsmām no dienvidiem. Es pats kā iekšlietu ministrs darbojos vesels desmit gadus un saskāros ar šīm problēmām. Un bieži var dzirdēt eh, šādus izteicienus, ka tieši šādā veidā teroristi ienāks Eiropā. Es domāju, ka teroristiem ir daudzi labāki uh, eh, instrumentībā, nekā doties uz Liberiju, uh, norīkot uh, laivu, samaksāt tūkstošu dolārus un tad mēģināt nokļūt šādā veidā Lampedūzā. Es domāju, ka, ja ir pietiekami daudz finansējuma, tad Eiropā var iekļūt daudz vienkāršākā veidā. Es nedomāju, ka ebolas pacients būs pietiekami spēcīgs, lai varētu veikt pārvietošanos no Gvīnejas uz Lībiju, Tunisiju un pēc tam iekļūt šajā zvejas laivā, kas iespējams vēl dienām ilgi brauks uz Eiropu. Taču, neņemot vērā iepriekš minēto, eh, neņemot vērā šīs dabiskās problēmas, kas varētu rasties migrantu plūsmām, ir arī citi veidi, kā iekļūt Eiropā. Neobligāti vajag izmantot laivas no Ziemeļāfrikas. Tas nozīmē, ka mēs veselības drošības komitejā uh, organizējam īpašu darba grupu, kas strādās pie migrācijas jautājumiem. Mēs par to spriedām pat pirms ebolas um, krīzes. Mēs spriedām par to, ka kāda gan jēga ir migrantu veselības pārbaudēm, ja šie migranti ierodas uh, pa jūras vai zemes ceļiem Eiropā, ja mēs uh, nekoordinējam uh, šīs veselības pārbaudas, piemēram, Ja Malta piemēro citādākus kritērijus nekā Grieķija un Itālija, kas tieši būtu jāpārbauda no veselības viedokļa, tad mūsu darbībai nav nekādas jēgas. Tieši tāpēc mēs arī veicam šo koordināciju ar tieslietu un iekšlietu dienestiem, lai saprastu, kādas tieši veselības pārbaudas būtu jāveic migrantiem. Ir paredzēti arī, īpa, paredzēt arī īpaši līdzekļi, lai veiktu veselības pārbaudas migrantiem. Šķiet par pētniecību esmu gan daudz stāstījis. Ir kāds teiciens, kas saka, ka mm, vajadzība piespiež mm, nāk klajā ar izgudrojumiem. Un, protams, ja ir šādas ārkārtas situācijas, tad mēs cenšamies visus šos pētniecības procesus pātrināt. Uh, taču vienlaicīgi mums ir jānodrošina, lai medikamenti, kas nonāk tirgū, būtu droši. Tieši tāpēc arī Eiropas zaļa aģentūrai ir īpaša darba grupa, kas strādā pie šiem jautājumiem. Ja parādīsies šāda vajadzība, tad mums būs saīsinātā procedūra vakcīnu apstiprināšanai. Bet šai vakcīnai ir jābūt izmēģinātai uz cilvēkiem. Un Pēc dažām nedēļām šādas vakcīnas eh, divu projektu ietveros arī tiks testētas. Viens ir amerikāņu, viens ir Eiropas projekts. Par studentiem. Tik uzdots jautājums par studentiem, kas atgriežas Eiropā. Nav uh, nekādas tādas perfektas veselības pārbaudas. Uh, vienīgais veids, kā pārbauda veselību pacientiem, cilvēkiem, kas ierodas no Āfrikas, ir izmērīt temperatūru. Nu, tem, augsta temperatūra var būt ne tikai ebols vīrusa eh, slimniekiem, bet arī malārijas slimniekiem. Viens no aizdevuma gadījumiem eh, īstenībā izrādījās malārijas gadījums. Un tas tomēr parāda, ka mums ir šādas agrīnās brīdināšanas sistēmas. Ir pietiekami daudz uh, nācību, lai noteiktu šīs slimības simptomus. Un, protams, šie simptomi ir līdzīgi arī citām uh, slimībām, piemēram, malārijai. Bet, jebkurā gadījumā, ir iespēja veikt šādas pārbaudas. Un, ja šis uh, pārbaudas iznākums ir negatīvs, tad tomēr ir pozitīvs rezultāts, jo šī pārbauda ir veikta. Iepriekš man uzdeva jautājumu par epidēmijas bīstamību un tika runāts par vakcīnām, kas netiek izmantotas, bet labāk, lai jau ir šādas vakcīnas, nekā ja epidēmija sākas un uh, tad vakcīnu nav. Piemēram, putnu gripas gadījumā mūs, manā valstī nebija pietiekami daudz vakcīnu, mums nācās tās pirkt no citām valstīm. Bet, protams, līgums ir parakstīts, tas ir sagatavots parakstīšanai, un cerams drīz tas arī nesīs rezultātus. Varbūt, eh, Džon, jūs varētu pastāstīt, ko dara dalība valstis, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu. Tika uzdots jautājums, kas eh, tiek tieši darīts veselības drošības komitejā attiecībā uz informācijas apmaiņu starp dalību valstīm, bet pavisam īsi. Jā, tikai divas minūtes. Vienu minūti. Informācijas apmaiņa veselības drošības komitejā notiek reāla laikā, mēs izmantojam elektroniskos rīkus, un eh, es varu jums šeit parādīt piemēru no vakardienas. Vienai no mūsu dalību valstīm radās grūtības eh, saprast, kā tieši uh, pārbauda ebolas vīrusu. Un komiteja atbildēja vienas stundas laikā. Tātad uh, Tas ir piemērs, kā lielākas valstis ar lielāku pieredzi var palīdzēt mazākām valstīm reāla laikā šādās krīzes situācijās. Līdz šim tas ir darbojies un cerams, ka mm, gadījumu skaits nepalielināsies. Liels paldies! Liels paldies komisāram Borgam par viņa prezentāciju un par viņa gatavību atbildēt uz ļoti konkrētiem individuāliem jautājumiem. Tātad tagad teiksim ārdievas komisāram un turpināsim ar punktu, ko mēs nepabeidzām no rīta. Tagad īsa 30 sekundžu pauze. Grazie, kolēģi. E Godātie kolēģi. Varam atgriezties pie mūsu darba kārtības septītā punkta. Tas bija attiecībā uz mūsu kolēģi Gerbrandīs sagatavoto atzinumu. Tāpēc došu vārdu vispirms pašam Gerbrandī kungam. Nu, viņš tad arī mums paskaidros, kas tad te ir. Tur teksts gan ir pieejams tikai angliski, un mums nav pieejams īpaši daudz laika, bet, nu, neko nevar darīt. Bet paldies viņam par centieniem, ka viņš šovasar, kamēr citi varbūt sauļojās, strādāja pie šī atzinuma. Gebrandīkungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Komitejas sanāksmes pēdējās minūtes, protams, vienmēr ir vislabākās, tad ir visvairāk uzmanības un tā tālāk. Bet, nu, centīšos tomēr darīt, ko varu. Šis jautājums tika paredzēts šim eh, rītam, bet varbūt pat labāk, ka mēs šo jautājumu apspriežam tagad, kad Patočni kungs jau ir runājis, jo jāsaka, viņš izteica virkni ļoti vērtīgu piezīmi ne tikai par pusgadu, bet arī lūk par šo cirkurā, cirkulāro ekonomiku un tā tālāk. Un tāpēc domāju, ka varbūt daudz labāk, ka runājam par to tagad nekā no rīta. Centīšos izteikties pēc iespējas īsāk, bet es domāju, ka tomēr jāsāk ar pāris piezīmēm par Eiropas pusgadu kā tādu, jo mēs vidas komitejā par to tā no nu, pārāk bieži viss nerunājam. Protams, ka bija finanšu un ekonomikas krīze, kā rezultātā no, nonācām pie milzīgām problēmām Eiropas iekšienē, un šī krīze parādīja, ka pastāv arvien lielāka plaisa starp dalību valstīm, to tautsēmniecībām, un mēs nolēmām nākt klajā ar šo Eiropas pusgadu, kas ir tāds pusgada cikls ekonomiskās politikas koordinēšanas jomā. Un Eiropas komisija tad veids detalizētu analīzi attiecībā uz dalībvalstu programmām, ekonomikas un struktūra reformu jomā un nāk klajā ar zināmām rekomendācijām turpmākajiem 12 līdz 18 mēnešiem. To dara ne tikai Eiropas komisija, to dara arī Eiropa padomu. Ja Eiropa padomu ir tā, kas apstiprina šīs rekomendācijas Tāpēc tās veido tādu ļoti būtisku kopējo reformu daļu šeit Eiropā. Protams, ka strateģiskais dokuments 2020 eh, ir tas vadošais šeit un struktūra reformas, protams, ir mūsu nākotnes ekonomikas izaugsmas pašos pamatos. Kāda ir parlamenta loma? Mums ir jāiesniedz ziņojums reizi gadā, viens gada sākumā kad mēs pievēršamies komisijas ikgadējās izaugsmas ziņojumam, viens ziņojums rudenī, kad runājam par kā, konkrētām valstīm izteiktām rekomendācijām. To, tieši to arī darām šoreiz ar šo atzinumu. Šis eh, atzinums ir par ziņojumu ekon komitejā, kur pievērsimies 2014. gadā izteiktajām rekomendācijām to īstenošanu un varbūt nāksim klajā ar konkrētiem uzlabojumiem attiecībā 2015. gadu. Šeit ir divi, trīs pīlāri - ekonomikas, sociālais un ilgspējības pīlārs un ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu ņemts vērā arī ilgspējības pīlārs. Jo jebkuras traktora reforma eh, var norisināties tikai uz ilgspējīgiem pamatiem. Tā nav tikai mana personīgā pārliecība. To tā uzskata arī Eiropas komisija, nu, un, protams, ka arī padome. Nu, var jums sniegt arī pāris piemērus jautājumiem, kas tika pieminēti pusgada ziņojumā. Pēdējos pāris gadus tika runāts par vidas fiskālajām uh, reformām, plūdu no profilaksi, uh, lauksaimniecības subsidiju izbēšanu. Tie tie jautājumi, par ko ticis runāts pēdējos pāris gados. Lielā mērā pievērsos uh, tam, lai NV sniegtu atzinumu šogad, jo es domāju, ka tas ir šobrīd diezgan svarīgi. Ilgtspējības eh, pīlārs aspekts ņemas spēkā, bet ar tas vēl nav pietiekami nostiprinājies. Un tāpēc es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs parlamentā kā vidas komiteja ne tik vien parādītu interesi par to, bet censtos arī uzstāt uz to, ko mēs vēlamies redzēt šajā gala ziņojumā no Eiropas parlamenta puses. Nu, jāsaka, mani priecēja Itālijas prezidentūras darbs. Jūlijā tika rīkot neformāla konference Milānā. Kopā, tur tik, kopā ar daudziem citiem tur tikās, piemēram, nodarbinātības ministri runāja par to, kā tālāk strādāt. Nākais, nākamais solis būtu rīkot tikšanos ar ECOFIN ministriem. Nu, tas varētu vēl tālāk pavirzīt uz priekšu šo. Uh, centrā, visai centrālo debati par ekonomiku. Atzinumam, protams, jābūt rīsama, 1500 um, burti, tā, tā nu tas ir noteikts attiecībā uz atzinumu projektiem, tāpēc šis atzinums ir tik īs, bet varbūt tas pat labi. Varbūt tad um, to vieglāk ir apspriest 15 minūšu laiksprīdī. sprīdī. bet es domāju, ka ja mums ir tāda arī fokusēta vēsts ekonu komitējai, tas pat ir labāk, tad ir lielāks iespējas, ka mēs kaut ko varam, kaut kā varam ietekmēt šo gala rezolūciju, gala ziņojumu. Filips de Bakers ir ekonu komitejā referents attiecībā ar šo ziņojumu, un viņa ziņojuma projekts nu pat nu pat ir publicēts viņam arī bija vairākas piezīmes, piemēram, par vidas nodokļiem un resursu efektivitāti, tas izklausās jau diezgan daudz sološi bet domāju, ka mēs varam šo uzsvaru vēl tā pastiprināt, nākot klējā ar spēcīgu NV atzinumu. Pavisam īsi runājot, nu galvenie elementi attiecībā uz ziņojumu ir tas, ka, protams, um, ekoloģizācija padara ekonomiku spēcīgāku, to es esmu piedzīvojis, to gan zinu, ka ne viss, un to redzējām arī šodien, ne visi kolēģi tā domā, bet domāju, ka tas ir svarīgi un tas ir jāiekļauj atzinumā un tāpēc tas jāuzskata par prioritāti arī Eiropas pusgada kontekstā. Otrām kārtām resursa efektivitāte. Un tas savukārt ir ļoti svarīgi tautsēmniecībai, pamatojoties uz secinājumiem no komisijas puses, un savukārt šie secinājumi, protams, ir balstīti uz virkni pētījumu. Mēs runājam par energo taupīšanu, mēs runājam gandrīz par 600 miljardiem eiro ik gadus Nu, ja kādam vispār ir vajadzīgs kāds arguments, vēl kāpēc ir svarīgi energo eh, resursu efektivitāte, lūk, lūk šis skaitlis. Mēs runājam šeit par simtiem tūkstošu darba vietām tāpat, un mums taču šis darba vietas ir vajadzīgs Eiropā. Bet tas savukārt nozīmē, ka mums ir jābūt daudz efektīvākiem rīkojoties ar resursiem. Eh, un tas jāatceras arī tajā brīdī, kad formulējam un īstenojam Nacionālas eh, eh, resursa efektivitātes stratēģijas, ko koordinā Eiropas Savienība. Un Eiropas pusgads savukārt ir ļoti labs koordinēšanas instruments tieši šajā jomā. Trešām kārtām gribu arī uzsvērt atkritumu jautājuma nozīmi. Tas ir cieši saistīts ar resursa efektivitātes jomu. Domāju, ka un tas parādās arī šajā atzinumā, šim jautājumam ir jāpievērš uzmanība, tāpēc, ka pastāv ļoti milzīgas atšķirības starp dalību valstīm, un tas taču ir tas, ko cenšamies e, novērst ar Eiropas pusgada palīdzību, lai nebūtu šādas milzīgas atšķirības starp ES dalību valstīm. Nu, lūk, tas iekļauts atzinumā, man jau, jau ir padomā pāris grozījumi, gribu pievērsties vienam, tas ir ekonovatorisms. novatorisms ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs daudz lielāku uzsvaru liekam uz ekonovatorismu. Tas palīdzēs spēcināt tautsēmniecību. Un es nākušu klajā ar grozījumu par šo tēmu. Un visbeidzot, jūs jau minējāt, ka darbs bija jāpaveic augusta laikā, kad um, lielākoties visi devās brīvdienās. Un tāpēc gribu teikt paldies manam asistentam, jo kamēr savukārt es atpūtos, viņš tad nu lika visas šīs manas idejas kopā un strādāja čakli. Paldies priekšādātāji. Grazie, ovviamente a te e al tuo assistente per il lavoro che ha svolto. Paldies tev un taviem asistentam par paveikto darbu un uzklausīsim ēnu referentus. Pēc tam arī atpakaļ kolēģiem dosim iespēju izteikties. Melokungs. Es izteikšos pavisam īsi. Mēs jau diezgan ilgi esam strādājuši pie tā. Es piekrītu sacītējām un vēlos īpaši uzsvērt to, cik tas ir svarīgi budžeta izteiksmē. Mums ir nepieciešams atrast jaunas attīstības modeļus ar selektīviem ieguldījumiem, kas koncentrējās uz zaļo izaugsmu un līdzīgām lietām. Uh, Eiropas pusgads, manuprāt, ir lieliski iespēja iekļaut vidi kā vienu no jomām, kas mums īpaši interesē. Eiropas Savienībai nebūtu jābūt tikai vislielākai vai spēcīgākai ekonomikai, bet arī visilgtspējīgākai ekonomikai pasaulē. Rietumu sabiedrībai ir jāuzsver, cik tas ir svarīgi un jāizvēla šī iespēja. Vēl viens piemērs, kas saistīts ar manu valstu Portugāli. Mēs restruktūrizējam savas valsts budžetu, kā tas ir nepieciešams, tas ir radījis grūtības, bet mēs koncentrēsimies uz zaļo ekonomiku, kas, manuprāt, ir viena no lielākajiem virzītāju spēkiem ekonomikas izaugsmē. Tas varētu mazināt atkarību no citām valstīm un radīt darbvietas. Mēs vēlamies mazināt nodokļu slogu uz darba spēku un pārvirzīt to uz piesārņojumu. Tāpat vēlamies arī veicināt inovācijas, veicināt labo praksi vidas jautājumos, gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Un tie, kas ir atbildīgi par vidas piesārņojumu, viņiem būs jāmaksā. Vēlamies atrast jaunus veidus attīstībai, īpaši vidas nozarē. Tāpat vēlos uzsvērt to, cik svarīgi ir nodokļu pasākumus, kas veicinās izaugsmi, lai mazinātu slogu, ko nodokļi rada uz eh, darba spēku. Vides politikas pasākumi var palīdzēt veicināt nodarbinātību, kā arī uh, Eh, radīt lielāku konkurētspēju un radīt jauns darba vietas. Paldies, Kaputo kungs tālāk sociālista grupas vārdā. Paldies priekšsarētāji. Es vēlētos pateikties kolēģim Gerbrandī par darbu, ko viņš paveicis vasaras laikā. Man ir daži komentāri. Centīšos izteikties pēc iespējas lakoniskāk. Energoresursu efektivitāte ir fundamentāli nepieciešama, ja vēlamies sasniegt izaugsmi. Līdz ar to tas ir neatsverams, e, neatsverams sastāvdaļa um, visos procesos. Mēs esam apņēmušies e, sasniegt 20-20-20 e, mērķis līdz 2020 gadam, bet ir daži dalību valsts, kas sasnieguši knap 10% dalību valstis, kas pat ne tuvu nav e, e, energoefektivitātes mērķu sasniegšanai Eiropa 2020 strateģijas ietvaros, un tās ir zaudētas iespējas izaugsmas ziņā mūsu reģionā. Tāpat arī zaudētas iespējas izveidot darba vietas, kā mēs to jau dzirdējam. Mums ir jāievieš vēl restriktīvāk pasākumi un jārīkojas ātri, lai mums ir pieņemti Eh, juridiski saistoši lēmumi saistībā ar energoefektivitātes jautājumiem atkarībā no dalību valsts eh, situācijas, ekonomiskās situācijas šajā jomā. Ekonomiskā koordinēšana jāveic atspoguļojot ilgspējīgu ekonomiju vidas jomā. Mums ir jāizveido kopsavilkums tam progresam, ko esam jau sasnieguši vides ekonomikas jomā mums ir jāpavirzās arī uz tādu nodokļu sistēmu, kas būtu ekoloģiskāka, respektīvi palielināt nodokļus e, gaisa piesārņojuma avotiem. Es īstenot šādus pasākumus, mēs varētu ekonomēt daudz līdzekļu, un tas būtu daudz efektīvāk nekā subsīdiju sistēmas. Manuprāt, mums ir jāpaskatās uz šo Eiropas pusgadu kā veidu, kā stimulēt zaļo ekonomiku lai mēs varētu ietaupīt aptuveni 17 miljārdus eiro un palielināt mūsu apgrozījumu par 40 miljārdiem. Likumdošana atkrituma apsaimniekošanas uh, jomā ir daudz konsekventāk jāīsteno. Paldies, saka priekšsēdēs goja grupas vārdā Konečnas kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es izteikšos īsi. Šajā eh, tekstā mums pietrūks divas lietas. Pirmkārt, tas, cik tas ir vispār sasniedzams un izdarāms veselības aprūpas jomā, tas šeit nav pieminēts. Un arī ekon nav īsti šo aspektu skatījis. Uh, Ekonomiskā krīze ļoti lielā mērā ir ietekmējusi piekļuvi veselības aprūpas pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka pat Eiropas pusgads un tā ietvaros veiktie pasākumi var sāsināt situāciju. Piekļuve veselības aprūpas pakalpojumiem ir kaut kas tāds, kas ir nepieciešams mūsu iedzīvotājiem, un mūsu komitejai ir jānorāda šādu lietu. Otrakārt, koncentrēšanās uz pievienoto vērtību, ko sniedz tā saucamās zaļās darba vietas. Šeit tiek sacīts, ka ir jārada zaļas darba vietas. Tomēr es uzskatu, ka šeit ir jārunā konkrētāk. Šeit vajadzētu arī norādīt, kādā veidā šādas darba vietas var radīt, jo pašas no sevis, jo tās neradīsies tikai ekoloģizējot darba vietas vai ekonomiku, kur šīs darba vietas tiks radītas. Un e, mani padomā vēl pāris grozījumi, es iesniegšu tos rakstus. Priekšsarētājs, paldies. Zaļo vārdā Alika kungs. Paldies, priekšsarētāji. Es varbūt varu izteikties vēl īsāk nekā man kolēģi. Vēlos pateikties ir Brandī kungam par viņa smago darbu, ko viņš ieguldīja šajā atzinumā, kamēr pārējie atpūtās. Vēlos uzsvērt pirmkārt to, ka mūsu komitejai ir iespēja izteikt atzinumu par ES politiku, ekonomisko politiku. Tas nozīmē, ka mūsu uh, Eh, loma tiek īpaši atzīta. Mums, kas tad ir svarīgi, kā tas tika uzsvērts, ir jāveic ieguldījumi atjaunojumās energoresursos, un energoefektivitāte ir viens no, viena no prioritātēm. Ko mums vajadzētu vēl skaidrāk uzsvērti. Tas, cik atsevišķas dalību valstis ir sekmīgi spējušas šīs politikas eh, nostādnes īstenot. Eh, mēs visdrīzāk iesniegsim eh, rakstas grozījumu par eko novatorismu, lai stiprinātu vēl vairāk, bet šo atzinu mēs kopumā atbalstam. Paldies! Priekšsarētājs, paldies! FDD grupas vārdā Pedičīnī kungs. Paldies priekšsarētāji. Mēs lielākoties varam atbalstīt Gerbrandī kunga priekšlikumus. To iekļaušanai rezolūcija priekšlikumā. Tāpat arī varam pārsvarā piekrist tam, ko Gerbrandī kungs sacīja, bet ir dažas lietas, ko mēs vēlētos stiprināt Tās ir lietas, kas saistīts ar pretrunām starp to, kas faktiski notiek un mūsu skaistajiem vārdiem. Mateo Renzi, Itālijas premjerministrs, ierodoties šeit, sacīja, ka mēs saskaramies ar jaunu sākumu. Eiropas projekta atjaunošana, tas viss bija ļoti patīkami, nomierinoši. Uh, izskatījās, ka šis būs kāds pavērsiena punkts, kas ļaus Eiropai iziet no krīzes un skatīties gaišajā nākotnē. Tomēr, faktiski, Itālijā bija lemts likt uzsvaru uz urbumu veikšanu nafts ieguvēji, uzsvaru likšana tātad uz fosīlējiem kurināmajiem nedomājot par ietekmu uz turismu, uz zvejniecību, uz parastiem iedzīvotājiem, nerunājot par to, ka tas neatbilst cirkulārās ekonomikas galvenajiem mērķiem. Par to mēs tikko runājām ar komisāru Patočniku. Fosīlie kurināmie neļaus mums atrisināt neko. Ir Brandī kungs šo koncepciju ir iekļaus tekstā. Mēs uzskatām, ka energoresursi ir daudz labāk jāsadala, nevis jākoncentrē. Jādod iedzīvotājiem lielākas izvēles iespējas ne tikai labākas demokrātijas vārdā, bet arī, lai veicinātu ekonomikas attīstību priekšsarētājs. Man vēl divi cilvēki ir sarakstā Pēters Līze. Jā, paldies, es izteikšos īsi, jo galvenās lietas jau tika pateiktas, galvenokārt referents un arī mūsu uh, N referents Melokungs. Es vēlētos uzsvērt uh, šeit iekļautu tekstu ar piemēru no Portugāla. Tur ir mums bijušais kolēģis, kurš ir atbildīgs par klimata pārmaiņām un nāca klajā ar programmu par to, kā ilgspējīgas ekonomikas izaugsmas eh, nolūkā investīcijas zaļajā ekonomikā varētu būt kā izēja no krīzes, un mums vajadzētu eh, atbalstīt kolēģi no Portugāles. Kas šeit pietrūkst, kas jau tik pieminēts, ir veselības aprūpe. Mēs neesam komiteja, kas atbildīga tikai par vidi, mums atbūs jomā arī veselības aprūpe. Un veselības aprūpai šis ir ļoti aktuāls temats. Krīzes skartajās valstīs, kur ir glābšanas programma, tur veselības aprūpē liels grūtības, jo ir daudz jātaupa, bet ir arī cits problēmas. Grieķija, piemēram, Tad netika īstenoti lētākie uh, produkti, kas aizvieto dārgāks, jo visi izrakstīja tikai dārgos, oriģinālos produktus un nemaz nedomājot par pacientu, tā kā mums ir nepieciešams izveidot spēcīgu, veiktspējīgu, bet arī pārdomātu veselības aprūpas sistēmu ar mēķi ne tikai palīdzēt cilvēkiem, bet arī stiprināt un atjaunot veselības aprūpas sistēmas uh, spēku, un cerams, ka mums būs pietiekams laiks arī uh, pievērst uzmanību šim veselības aprūpas aspektam. Es uh, labprāt tad iesniegšu arī uh, rakstis grozījumu. Tas būtu, nu, vismaz kā sākums procesam, lai izveidotu efektīvu un veiktspējīgu veselības aprūpas sistēmu, kas vērst uz pacientu. Bārco kungs tālākā pēdējais, kurš izteiks komentārus. Jā, paldies priekšsarētāji. Pavisam īsi. Es vēlētos paskaidrot, kāpēc mēs nevarēsim atbalstīt šo atzinumu. Šeit ir seši punkti, kurus plānots mūsu uh, vārdā iekļaut tekstā attiecībā uz to, kas dalību valstīm jāņem vērā um, veidojot šos budžets. Atcīmredzot, man ir jāpiesaka e, katram punktam, kur man kaut kas pietrī, pietrūkst, kur es varu piekrist, kur nē. Bet uh, mums jāpadomā, kam tas tiks izmantots Eiropas pusgada ietvaros. Es biju Ungārijas parlamenta deputāts četrus gadus, biju atbildīgs par Eiropas lietām. Es redzēju, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka kaut arī dialogs ir beidē, beidzies, ierosinājumi tiek formulēti kā apgalvojumi. Bet septembrī, kā nacionālais deputāts, es vēlējos apspriest mūsu budžetu. Man sacīja, to mēs nevaram darīt, bet tāda bija vienošanās ar Ekofinu, tas ir tas, ko viņi vēlējās, mums tas ir jāīsteno. Tieši tādēļ Es uzskatu, ka mēs to varam pieņemt kā ierosinājums. Tie ir obligāti. Bet, diemžēl, tie nenāk pa labi mūsu valstīm. Priekšsarētājs, pirms mēs slēdzam debatas un uh, dodam iespēju mūsu referentam vēlreiz izteikties, uh, Došu vārdu Riko Desko kungam no komisijas, lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji kungs. Pārstāvu Digi Environment, respektīvi Eiropas komisiju, ar ECFIN kolēģiem un ģenerāla sekretariātu, ar kur mēs sadarbojamies šajā procesā komisija jau agrāk ir izteikusies par šo tematu, es tādēļ ne, neterešu daudz laika. Mēs atzinīgi vērtējam komiteju saulēcīgi iesaistīšanos diskusijās par ikgadējo izaugsmas eh, pētījumu un Eiropu 2020 stratēģiju, izmantojot Eiropas pusgada procesu, ņemot vērā nākamo 2015. gadu pārskatu. Tātad tas viss ir jaunās komisijas darba kārtībā. Protams, ka mēs ļoti detalizēti iepazīstamies ar to. Mēs veicam daudz pētījums komisijas līmenī, strādājot arī ar dalību valstīm, redzam, cik liela ieguvuma ir iespējama uzņēmumiem un iedzīvotājiem, uzstājot uz uzlabojumu sasniegšanu resursu efektivitātei un e, tautsaimniecību ekoloģizācijā. Neiedzināšanos tālāk detaļās. Tomēr pārēju uz ilgspējīgu uh, attīstību, dos liels ieguvumus, bet tas nenotiks pats no sevis. Mums ir nepieciešams sadarboties un eh, ir nepieciešams apvienot spēkus. Tāpēc mums ir prieks, ka eh, jūs arī piedalāties. Un tieši šādā noskaņā iepriekšējā gada igadējais izaugsmes ziņojums sacīja, ka Eiropas komisija sadarbosies ar nacionālām varas iestādēm, tā skaitā parlamentiem, tāpat arī citām es iestādēm, šajā gadījumā Eiropas parlamentu, lai virzītu uz priekšu progresu kā daļu no tālākām uh, Eh, no tālākiem pasākumiem, lai veicinātu izaugsmu visā Eiropas Savienībā. Mēs arī atzinīgi vērtējam to, ka jūs pievērsāties izaicinājumiem, kas formulēta paziņojumā šī gada martā par to, ka Eiropai ievērojami jāuzlabo resursu efektivitāte. Jūsu atzinumu projekts arī pievēršas eh, tiem izaicinājumiem, kas tiek risināti ar cirkulārās uh, ekonomikas paketi. Kaut arī šis atzinums ir ļoti īss, esmu pārliecināts, eh, ka tam sekos arī daudz detalizētāks idejas no jūsu puses jau tuvākajā nākotnē. Divi aspekti, ko es vēl vēlos uzsvērt. No komisijas puses mēs eh, cieši sadarbojamies ar dalību valstīm, lai ekoloģizētu Eiropas pusgadu, izveidojot ekspertu grupu, izmantojot uz valstīm vērsts konkrētos ieteikumus. Dažas dalību valsts ir tālāk pavirzījušās šajā jomā nekā citas, un ir svarīgi to precīzi arī parādīt. Jūlijas sanāksmē Gerbrandī kungs, manuprāt, jau to atsaucot savā se, jūlijas sanāksmē, vidas padome darīja visu iespējamo, lai uh, cirkulārās ekonomikas e, pakete tiktu iekļauta arī Eiropas pusgadā, resursu efektivitātes indikātoru e, tiktu ievies, lai varētu mērīt šo procesu un uzlabot to. Itālijas prezidentūra organizēja neformālo sanāksmi e, vides un darba ministriem To mēs ļoti atzinīgi vērtējam. Par tuvākajiem soļiem vidas padome sagatavo padomus secinājumus par šo tematu pieņemšanai nākamajā sanāksmē oktobrī. Itālijas prezidentūra ir arī apsolījusi, ka nākamās prezidentūras e, ekoloģizāciju pusgadi, Eiropas pusgada ietveros saglabās kā viena no prioritātēm. Kopsvilkumā var teikt, ka prioritātes, kas ir šajā atzinuma projektā, e, atspoguļots, labi sasaucās arī ar mūsu prioritātēm, ar pre padomas prezidentūras pausto un to, kas tika pausts vides padomē. Paldies par uzmanību. Jā, paldies, un tagad došu vārdu mūsu referentam ļoti īsai atbildēji. Priekšsēdētāji, jā, es pavisam īsi izteikšos, vēlos pateikties saviem kolēģiem, kas gandrīz vienbalsīgi atbalstīja šo tekstu ar nepacietību gaidīšu viņu grozījums, kurus viņi pieminēja, un es piekrītu Līzem un Konečnai par to, ka veselības aprūp šeit nav ietverta. Es ar nepacietību gaidīšu viņu ierosinājumus par veselības aprūpi. Un nu, pēdējā piezīme, ja varat tam piekrist, kā jūs šeit paudāt, lūdzu izmantot savu ietekmi savās grupās, lai ekon komiteja mūsu atzinumu vēlāk arī pieņem. Jo ir svarīgi, lai mēs šos punktus iedabūtu gala rezolūcijas tekstā, ko pieņems plenārsēdē. Es to darīšu sazinoties ar savu alde kolēģi Filipu Debakeru, kurš ir referents, bet būs nepieciešama arī jūsu palīdzība. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Man ir jā, jāpasaka arī laika grafiks. Grozījumiem termiņš 10. septembris 12. Di, eh, tikai angļu valodā. Tāpat pieņemšana, balsošana 13. septembrī. Tālāk ziņojums ekon 7. oktobrī tiks pieņemts un plenārsēdē oktobrī. Uh, Es domāju, ar to mēs varam arī slēgt mūsu sanāksmi. Un es augsti novērtēju jūsu centienus palikt e, šeit vēl vēlāk par 830. Paldies arī tulkiem par viņu darbu šodien. Bye bye.